Chers collègues, je propose d'arrêter les discussions. Euh, Merci. Et que nous puissions euh, commencer. Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt sanāksim. Pirmais darba kārtības punkts, darba kārtība ir, iz, ir izsniegta. Es neesmu komentārus saņemusi, izņemot saistībā ar vispārīgo streiku Francijā, kas rīkos dzelzceļš un pat ja tālis visā visumā brauc, viņi negrib riskēt un vēlas atlikt skatīšanu programmai, kuru viņi gribēja mums prezentēt, un tādējādi jūs saņemsiet informāciju par šī punkta pārcelšanu. Otrais punkts mūsu 17. maija protokols ir visiem izdalīts, novērojumi nav tā, tad uzskatām par pieņemtu. Trešais punkts Trešais punkts, kas ir paziņojumi, gribētu vērst jūsu uzmanību uz pad EXCO padomas secinājumiem, kas notiks 7. 8. jūnijā un kuri īpaši apstiprina priekšlikumus par to, ka jā, par sociālo integrāciju, nabadzības samazināšanu E, līdz stratēģijā 2020, lai 20 miljoni personu varētu izkļūt no nabadzības. Un šie EPSCO padomu secinājumi ir e, arī apstiprināti pēdējā Eiropadomē, kā jūs jau to esat konstatējuši. Un saistībā ar šo informāciju un paziņojumu ietvaros es gribu darīt zinām, ka vakar ar eh, komisijas delegāciju mēs tikāmies ar Beļģijas prezidentūru, eh, kas nodarbojas ar tekošiem jautājumiem un ar, no nodarbinātības ministrijas mēs saņēmām apņemšanos eh, noturēt neformālo trilogu pirms balsojuma pirmajā lasojumā, pirms balsojuma plenārsēdē, neformālo trilogu pār nodarbinātības vadlīnijām. Un mēs vienojamies, ka sekretārs sazināsies ar viņiem, lai mēs varētu noturēt šo trilogu, es, ņemot vērā balsojumu komitijā, jo mēs vēlamies, eh, lai šis eh, jautājums tiktu likt uz balsojumu septembra pirmajā sesijā, tad mums ir jāpanāk vienošanās ar padomi, sākot ar balsojumu nedēļu nodarbinātības komitejā. Bez tam es gribu paziņot arī to, ka piekdien Eiropas parlamenta telpās ar APN tīklu notiks manifestācija saistībā ar eh, nabadzības jautājumiem, un kolēģi, kur ir šeit piekdien, mūsu telpās, jūs tiekat sirsnīgi aicināti piedalīties šajā manifestācijā. Un, visbeidzot, kā jau parasti, šī mūsu komitejas sanāksme tiek filmēta ar webkamerām, web tā ne, pārāk daudz net, ne, netaisiet grimases tad, kad jūs uzstājaties. Un, Mēs nonākam pie mūsu darba kārtības nopietnējiem punktiem, un ceturtajā punktā es dodu vārdu mūsu vicepriekšsēdētāju un kolēģiem Ildai Figueredo, lai skatītu kompromisu grozījumus par viņa ziņojumu saistībā ar minimālā ienākuma nozīme nabadzības apkarošanu un integrējušu sabiedrības attīstības veicināšanu Eiropā. Figueredo kundze būs. Obrigada, senjora prezidente. E como... Paldies, priekšsēdētāji. Kā Jūs zināt, mēs esam paveikuši darbu kopīgi ar dažādu politisko grupu pārstāvjiem, tiem, kuri vēlējās piedalīties eh, šī ziņojuma sagatavošanā. Es runāju par eh, deputātiem un viņu asistentiem. Un bija iespējams visbeidzot nonākt pie nolīgumiem pie vienošanās, kas, kuros nevienmēr ir gūstams visu atbalsts. Atkārtoju, atsevišķos, atsevišķi no šiem nolīgumiem un no šiem vien, vienošanām tiek, ir, ir iesniegti pārskatīšanai. Ir ļoti daudz tulkojumu kļūdu, gan grozījumos, dažādās valodās kā arī e, apsvērumos un apsvērumu tulkojumos. Un e, šī e, tulkojuma un kļūdas tulkojumos ir ļoti liels šķērslis, lai mēs varētu nonākt pie vienošanās. Es esmu atradusi ļoti nopietnas kļūdas pati savos grozījumos un priekšlikumos apsvērumiem. Un jūs varēsiet redzēt, uh, vairākus eh, grozījumus, lai labotu šīs eh, tulkojuma kļūdas. Ļoti bieži visbiežākā kļūda ir sajaukta eh, vidējo ieņēmumu un vidējo ienākumu līmeni. Tā ir atsevišķi, tie ir pilnīgi atsevišķi jēdzieni. Vidēja ienākuma un vidējais ienākuma līmenis mums ir jāapzinās 60% no katras valsts ienākuma un nevis Eiropas ienākuma. E, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Mums ir jāsaprot, ka šeit mēs runājam arī par to, kas ir minimālais ienākums. 60% ir minimālais ienākums no. Uh, ir ienākums no vidējā nacionālā ienākuma, un citi jautājumi, kas šeit ir saistīti. Tāpat ir arī ļoti, ļoti jūtīgi jautājumi, ļoti jūtīgas koncepcijas tādai komitejai kā mūsējā. Uh, tulkojums, tam, kļūdas tulkojumā, tam, kas ir darba tips, nabadzības tips, uz ko mēs atsaucamies, vienlīdzības tips, uz ko mēs atsaucamies. Tās visas ir koncepcijas, kuras dažādās valodās tiek lasītas un interpretētas dažādi, un tādējādi slikts tulkojums apgrūtina konsensa atrašanu. Papildus kļūdām, šīm te kļūdām esmu varējis atrast eh, arī lietas, kas nav pat eh, kļūdas, ir valodas, ko es nezinu, un kurās arī ir kļūdas. Bet es varu runāt tikai par tām, ko, uh, uh, es varu runāt tikai par valodām, ko es zinu, un ja jūs uz, atrodat kādu kļūdu valodas versijā, kuru es nezinu, dariet man to zinām. Tas varētu palīdzēt uzlabot mūsu priekšlikumus, mūsu apsvērumu vai kompromisu priekšlikumus. Un tas varētu būt arī izšķirīgi šāda kļūda tulkojumā, lai mēs negūtu atbalstu, jo neliela kļūda tulkojumā varētu būt pietiekama, lai e, mēs šo atbalstu zaudētu. Tāpēc, ka ir kļūda bijusi e, ko, komunikācija. Un tagad mēs runājam par apsvērumu A. Pirmajā lapusē e, jūs grozījumā pilnīgi droši jūs to visu atbalstīsit. Un A grozījums. À, ar to nav nekādu, uh, tur nav nekādu problēmu. Ar B ir tieši tas pats. Un tagad pārējot pie C punkta. Visi varam vienoties. Un D grozījumā arī nav problēmu. E grozījums. Jā, šeit ir atsevišķas. Uh, lingvistiskas atšķirības. Un šķiet, ka tās ir tikušas izlabotas, jo vairāki sūdzējās par to, un mēs varējām to izlabot. Taču tomēr grūtības ar to ir. Tas pats attiecas uz F punktu. F punkts, lai nebūtu nekādu šaubu par transversālās sociālās klauzulas piemērošanu, eh, kas ir līguma devītais eh, punkts. Eh, to es norādu, lai nebūtu nekādu šaubu. Mēs esam F grozījumā tālāk. G punkts. Arī H punktā nav problēmu. Tagad Ja mēs pārējam pie I grozījuma, varētu būt, ka šeit, šeit varētu rasties kādas šaubas. Nē, tomēr tādu nav, tieši tas pats attiecās uz J. Savukārt, K grozījumā un M grozījumā tomēr problēmas uh, uh, mums ir ar kā burtiņu. Problēma ir vienā vārdā, kuri, kur tulkojums ir neadekvāti lietots, tāpēc mēģinam slīpēt kā grozījumu tieši tas pats attiecās uz L. Un ja jums būtu uh, kādas grūtības šajā sakarā, da, saki, dariet man to zinām. Tālāk M grozījums. Grozījumā tiek mēģināts ņemt vērā dažādos un ļoti daudzos viedokļus un atzinumus, un vēl jo vairāk eh, šeit ir runa par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību, un tas ir paredzēts arī, lai konkrēti varētu izpausties viens pasākums, jo tiek uzstāts komisijas priekšā, lai tā efektīvi īstenotu cīņu pret nabadzību. Tāpēc tiek uzstāts it īpaši uz pasākumu vai darbību plānu, lai varētu ieviest praksē Eiropas vienu no pamatdirektīvām par eh, mi minimālo ienākumu Eiropas Savienības dalību valstīs. Un šeit tiek definētas atsevišķas idejas, kas atsaucas uz dažādām e, nacionālām praksēm, bet kuras dod iespēju no vienas puses eh, veidot eh, kopīgas standārts un rādītājus par piekļuvis nosacījumiem, dod iespēju sagatavot kritērijus, lai redzētu, kādi ir teritoriālie un institucionālie līmeņi un kāda ir uh, sociālo partneru attieksmi, kā arī norāda kopīgos rādītājus un kriterijus, lai varētu padarīt efektīvu cīņu pret nabadzību un arī runa par labās prakses apmā, apmaiņu. Un es domāju, ka parlaments. Ja šis priekšlikums tiek pieņemts, tad parlaments varēs runāt no, ar padomi, spē, būdams spēcīgās pozīcijās, un tā kā neraugoties uz to, ka, lai gan mēs uzskatām, ka ir ļoti nepietiekams eh, nabadzības samazināšanas mērķis pār 20 miljoniem, tomēr ņemot vērā eh, to, ka šobrīd ir 85 miljoni cilvēku, kas dzīvo nabadzībā, vai pat 100, 115 miljoni saskaņā ar citiem datiem, tas norāda situācijas nopietnību. Un ja mēs neveidosim praktiskus instrumentus, kas faktiski palīdzēs mums dalību valstīm ieviest praksē nekavējošas darbības un pasākumus, Un ja mēs desmit gadus veltīsim tam, ka mēs runājam, žēlojamies un rakstām ziņojumus, nekas nebeigsies. Un šajā Eiropas gadā, kas ir paredzēts cīņai pret nabadzību un ar kurā mēs saskaramies ar tik sarežģītām situācijām, mēs to nevaram atļauties. Bet, nu, es vairāk negribētu garī un plaši izplūst, tomēr gribu norādīt, ka šis ir visarežģītākais punkts. Bet tagad mēs pāriem pie N grozījuma. Ir bijušas izmaiņas, jo. Uh, šeit tika jaukts vidējais ieņēmums un vidējais ienākuma līmenis. Un šeit ir šī koncepciju, e, e, vērojams šis koncepciju sajukums. Tālāk O grozījumā pārāk daudz grūtību nav. Jau mums ir sagatavots provizorais balsošanas saraksts. Tas ir provizors, un es pati domāju, ka tā varētu tikt grozīta. Un ņemot vērā tabulas, kāds ir mūsu priekšā, un politisko grupu labo gribu nonākt pie risinājuma. Paldies priekšsēdētāji. Bet Līnas kundze un pēc tam Dārdēna kungs. Jā, paldies. Un es nosēc pateicos arī referentē par paveikto darbu. Es domāju, ka grozījumu bijis ļoti daudz, un jūs tiešām esat smagi strādājis, lai panāktu šo kompromisu. Manuprāt, jūs sākotnējais atzinums, kā es iepriekš sacīju, arī bija teicams, un um, es vēlreiz esmu atbalstījis minimālos ienākumus, ka tad minimālo ienākumu būtu jānosaka dalībās līmenī, bet jāsaka, kas attiec uz ALDE grupas viedokli, ALDE grupa neuzskata, ka ietver direktīva, pamatdirektīva būtu adekvātais instruments, un tādēļ M kompromisam. Es īsti nesaprotu, kas tur ir, jo nu, tur mēs lasām tādā M kompromisā par mehānismu, kas būtu jāizveido. Tas ir um, aptuveni vidū, tātad rakstīts, secinām, ka šai, šīs institīvas rezultātā būtu jā, jālaiž klajā rīcības plāns, kas pavadīs Eiropas uh, pamata direktīvu par minimāliem ienākumiem dalību valstī, tā apmēram. Un eh, esmu nobušīsies par lūko, jā. Ja? Grozījumā tiek aicināts izstrādāt uh, eh, pamatdirektīvu, un šīs grozījums netiek pieņemts, nu tad tādā gadījumā kompromisa grozījums, un uh, pārējie šī kompromisa grozījuma daļai es piekrītu, bet tādā gadījumā to būs grūti atbalstīt, jo, ja mēs startējam ar iniciatīvu izstrādāt pamatdirektīvu, un šī direktīva tomēr netiek izstrādāta, nu tad acīm redzot, uh, nu, tad radīsies arī problēmas ar šīs normas īstenošanu. Tā kā varbūt jūs varētu padomāt par uh, manis sacīto un uh, sarūpēt kādu rezerves plānu, ja gadījumā grozījums par pamatīgiem neiet cauri. Tāpat arī vairākos grozījumos ir runa par uh, nabadzības rādītājiem, indikatoriem. Jūs runājat par teiksim, 60% no vidējā ienākuma un tā, bet uh, Cik es saprotu padome, tāda pēdējā ministru padomas sēdē tika panākt vienošanās par ministru priekšlikumu, ka varētu būt trīs dažādi indikatori, trīs dažādi rādītāji, un tad dalībvalstis pašas varēs izvēlēties, vai tas būtu 60% no vidējā ienākuma, vai sacīsim, mājasemniecībām, kurās ir, visi ir bezdarbnieki, vai mājasemniecības, kurām kur nav piekļuvis eh, noteiktām infrastruktūras lietām, sacīsim, lēdus, kā piemēram, televizoriem vai kādām kādām citām iekārtām. Nu, mācakot, ir variācijas, un es savā grupā rekomendēšu balsot pret šo 60% kritēriju, ne tāpēc, ka es esmu pilnībā pret to, bet tāpēc, ka, manuprāt, vajadzētu ņemt vērā šos dažādos indikatorus, ņemot vērā to, ko ir lēmusi padome. Un, attiecīgi, um, kā padome ir apstiprinājusi komisijas priekšlikumu. Un arī, nu, ja mēs paliekam pie šī 60% kritērija, nu tad. Uh, atcīmredzot sasniedzot šo 60% rādītāju, šis krietējs var mainīties un, un iet uz augšu sacīsim, un tas, manuprāt, nav labs mehānisms. Bet uh, par vairākumu citu grozījumu es esmu ieteikusi balsot pār, tātad esmu krustīns ielikusi tabulā tikai M. Kompromiss ir tas, ko, kas mums kā grupai, tad alda grupai varētu izraisīt problēmas. Un tātad tas saistās tieši ar manas pieņemto pamatdirektīvu. Paldies! Sur le bouton, ça va pas. Euh, Frédéric Dardenne, puis... Euh... Frédéric Dardenne, un pēc tam Jean Lambert. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pasvītrot un izcelt Figueredos kundzes paveikto darbu šajā sākotnējā ziņojumā un pēc tām pētnieciskajā darbā sagatavojot kompromisu saistībā ar grozījumiem, kā jau uh, sacīts iepriekš grozījumi ļoti daudz, un es domāju, ka gr labā grība nonāk līdz līdzsvarotam kompromisam neapšaubām šeit ir saskatāma. Un mūsu grupa gribēja sniegt arī savu devumu šajā līdzsvarotajā kompromisā, kuru atbalstīs mūsu grupa. Kā jūs sapratāt? M kompromiss ir prioritārais grozījums un direktīvas iedziens. To arī e, norādīja Līnas kundze. Es tik tiešām domāju, ka šis ir elements, kurš varētu izveidot kādas sēķu domstarpības mūsu vidū, un mēs vēlamies uzstāt uz to, cik mūsu acīs ir svarīgi, lai šajā ziņojumā tiktu iekļauts pamatdirektīvas iedziens, kā jau tas tika sagatavots M kompromisa sakarā. Tas nozīmē paturot un respektējot dažādas nacionālās prakses un respektējot caractère dirigiste vis-à-vis -vis des États membres. E, atsevišķo e, raksturu dažādās dalībvalstīs, bet veidojot tādu ietvaru, kurš dodies, doties pie mums virzīties uz priekšējā jomā. Un, un nešaubīgi mēs visi e, piekrītam, ka ļoti nozīmīgi ir cīņa pret nabadzību, ka šī cīņa ir vēl jāstiprina, mēs par to runāsim 2020 programmas ietvaros Uh, apzinoties to, ka Lisabonas stratēģija nevainagojās panākumiem, un mēs konstatējam arī to, ka 92. gada komisijas uh, ieteikumi uh, nav devuši iespēju un 2008. gada ieteikumi arī nav bijuši ieteikami Savukārt jāsaprot, ka minimālais ienākums var būt ar lielu nozīmi cīņā pret eh, nabadzību. Es domāju, ka eh, pilnīgi visa grupa piekrīt. Un šajā gadā, kad ir cīņa pret nabadzību un ņemot vērā šo ļoti nozīmīgo ziņojumu, mums ir iespēja iekļaut prasību komisijā nāk vai ar iniciatīvu. Un eh, vajadzētu tiešām uzstāt uz to, cik svarīgi ir balsot par šo M kompromisu. Un tekstā, kas mūsu priekšā iekļaut kopīgs standarts un rādītājus par piekļuvs kritērijiem, par vienotiem kritērijiem, kas dot iespēju izvērtēt šo minimālo ienākumu. Tāpat arī atsaucas punkts, lai varētu izvērtēt rezultātus un nodrošināt, nodrošināt labas prakses ievērošanu uzraudzību. Mēs uzskatām, ka šīs pieprasījums nav pārliecīgs un nav pretrunā ar ikvienas dalībvalsts politiku šajā jomā, un tāpēc mēs uzstājam uz to, ka šis elements ir ļoti svarīgs M kompromisā, un ārpus pārējā es eh, domāju, ka mēs varam atbalstīt pārējus kompromisus kuru ir saga sagatavojusi referenti. Paldies! Euh, merci, cher collègue. Pendant que je suis uh, sorti, uh, cher... Paldies, kolēģi, kamēr es meklēju euh, gāju satikt profesoru Monti, runātājs saraksts ir kļūst garāks, un es tagad uh, piedāvāju procedūru sekojoši. Es redzu, ka mums ir eh, ļoti daudz uzmanīgi seko daudz acu pāri, taču šo diskusiju mēs pārtrauksim. Mēs eh, padiskutēsim tagad ar profesoru Monti, un pēc tam mēs atgriezīsimies eh, pie diskusijas. Tādējādi ik viens varēs uh, Eh, paust savu viedokli par eh, referentes eh, kompromisu. Vai neviens neiebilst šādai procedūrai? Tādai, tad tā arī tiek nolēmts, un profesor Kungs, paldies, ka esat kopā ar mums šodien. Mēs, kā Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, mēs vēl neesam Eh, kā komisijā nodarbinātības sociālo lietu un integrācijas komisārs, bet mēs ceram, ka kādu dienu tā tas tomēr būs, taču savukārt eh, tajā mandātā, kuru jūs identificējāt kā ļoti nozīmīgu iekšējiem tirgumu, sociālie jautājumi bija ar ļoti nozīmīgu lomu, un jūs desmitajā maijā iepazināties ar šo ziņojumu. Jūs 10. maijā sagatavojat savu ziņojumu, kā, ko, un arī šī komisteja ļoti rūpīgi sekos tam, lai līdzsvaroti varētu tikt pabeigts iekšējais tirgus un lai netiktu aizmirsta vai atstāt novārtā sociālā dimensija. Un šajā sakarā mēs vēlētos uzklausīt jūsu viedokli jo mēs vēlētos pašā procesa sākumā pārbaudīt, vai jūsu secinājumi priekšlikumi atbilst un cik lielā mērā atbilst eh, tām, eh, kāds ir šīs komitejas locekļu viedotis. Vispirms es dodu vārdu jums, un pēc tam mēs pārēsim pie pasākumu, ko jūs ļoti labi pārzināt. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels gods atrasties šajā Eiropas parlamenta komitejā, un es augsti vērtēju tās nozīmi. Un vēlos sacīt, ka ir īpašs prieks, ka to vada tā pati persona, e, kuras vadībā un ar kuru es, ar kuru es sadarbojos e, savā laikā, kad es biju strādāju komisijā, kad es biju komisārs un e, strādāju ekonomisko lietu komitejā šeit parlamentā. Bēres kundzei Jūs eh, norādījāt eh, inter, manu interviju avīzē Le Monde pirms gada, kuras virsraksts bija atveseļot Eiropu, samierinot tirgu un sociālos jautājumus. Un es domāju, ka Barozo kungs arī ir iepazinies ar šo rakstu. Un es domāju, ka tas varētu būt nozīmīgi viņa lēmumā. Man lūgt sagatavot ziņojumu viņam par vienotā tirgus atvesļošanu. Un sociālie aspekti vienotā tirgus atvesļošanā ir tikai piedeva, kas ir tīri estētiska, ir ne, ir ne tikai estētiska piedeva, bet, eh, bet, manuprāt, ļoti būtiska vienotā tirgus at, atveseļošana. Un ar jūsu atļauju turpināšu angļu valodā. That... Es uzskatu, ka vienotā tirgus uh, eh, iekustināšana mūsdienās uh, ir daudz aktuālāks temats nekā Tas bija pagājušā gada oktobrī, kad komisijas priekšstādājs Barozo nāca klajā ar šo iniciatīvu un, un publicēja attiecīgu ziņojumu. Un uh, ir divi iemesli tam šai man atteicēji. Pirmkārt, eiro krīze un otrkārt fiskālā krīze daudzās dalībvalstīs. Eiro krīze, protams, ir uh, krīze, ko ir izraisījuši pārmērīgi pučēt deficīti un parādi. Uh, Bet, manuprāt, tās dziļākajā pamatā lielā mērā ir eh, ekonomiskās vienotības eh, trūkums. Jā, mums ir monetārā savienība. Un mums eh, šķīta, ka ekonomiskā un monetārā savienība, šis savienojums vārds IMU, sev ietver arī ekonomisko vienotību. Un es varbūt nedaudz pārspīlēšu, bet tikai nedaudz. Uh, Proti bija radies iespējas, ka uh, ekonomiskā un monetārā savienība nozīmē vai nu vienu vai otru, un ka tas ir atsevišķi lai valstu izvēle. Jā, Eiropā ir Eirozona, un Eirozonas uh, valsts uzskata, ka tās ir visattīstītākās, eh, tās ir vislielākā mērā integrējušās, tās izvēlējušās uh, vienotu valūtu, bet uh, bieži vien faktiski šīs Eirozonas valstis uh, krietni atpaliek no ne Eirozonas valstīm ekonomiskās vienotības. Uh, izpratnēm. Tātad šīs valsts vienoto tirgu tā arī īsti, nu, dažas no šīm valstīm nav uh, aptvērušas. Un, piemēram, dažas no Grieķijas uh, problēmām ar valsts finansējumu saistās tieši ar iekšā tirgus problēmām. Tādēļ es uzskatu, ka Eirozonai uzskatīt, ka Eiropa ārpus tās, proti Lielbritānija, Dānija, Zviedrija, jaunās dalība valstis – nu, tās faktiski ir eh, lielākā mērā īstenojušas vienošu, vienoto tirgu un ekonomisko savienību nekā dažas atsevišķas Eirozonas valstis. Tas nebūtu nav tāds iedvesmojošs secinājums. Un mēs zinām, ka, piemēram, no ASV pieredzes eh, vienot valūtu būs droša, būs stabila un palīdzēs ilgtermiņā ekonomiskai izaugsmai vienīgi tāda, ja tā iet eh, roku rokā ar labi integrētu efektīvu iekšējo tirgu un ar mobilitātes faktoru. Un, protams, ir vēl citas prasības, bet mobilitāte ir svarīga. Lūk, tā kā eiro krīze, manuprāt, eh, un tas ir ziņu, pieminēts mana ziņojuma pēdējā nodaļā, eh, vēlreiz liecina par to, ka nepieciešams reaktivizēt iekšējo tirgu. Fiskālā krīze nākamais faktors, jo, protams, tagad mēs varam diskutēt par to, vai tagad tas būtu jādara vai nebūtu jādara. Proti, vairumā dalību valstu vismaz vairākus gadus tagad būs fiskālās konsolidācijas politika, tā turpināsies noteikti, bet eh, vienlaikus eh, būtu nerealistiski, protams, sagaidīt, eh, ka tas stimulēs Eiropas izaugsmu, proti, ka no budž valsts budžeta puses nāks stimula ekonomikas attīstībai tuvākajos gados. Un tad no kurienes tad nāks šie stimuli, no kurienes tad Eiropas ekonomiskā izaugsmē nāks ekonomiskās izaugsmes stimuli? Nu, varbūt eiro vērtības krišanās eirozonas valstīs varbūt, bet eh, viens uh, no nedaudziem izaugsmas avotiem 27. Eiropas Savienības dalība valstīs noteikti būs uh, lielas būtiskas un būtiski un turpmāk uzlabojumi Eiropas ekonomikas struktūrālajā sistēmā. Tad panākot šīs uh, ekonomikas turpmāk integrāciju. Un, līdz ar to konsolidēt iekšējo tirgu uzlabot situāciju iekšējā tirku. Un nu, tādēļ es uzskatu, ka iekšējais eh, vienotais tirgus tagad Eiropā ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad. Nu, tāpat laikā, ja mēs vēlamies būt eh, realisti, tad ir eh, jāņem vērā tas, ka vienotais tirgus, kurš, kā es sacīju, pat labi ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad, ir tāpat laikā arī vismazāk populārs. Tāds, sacīsim, vairumā dalību valstu tas arī ir nepopulārāks nekā jebkad. Nu, kā tad šo dilemmu, šo, nu, saprīsim, šizofrēnisko situāciju atrisināt. Un eh, atbildot Barozo kungam savā ziņojumā, un jāsaka, man dziļi jā, jāsaka liels paldies Eiropas parlamentam par šo iespēju, jo, kā jūs zināt, man bija konsultācijas ar eh, visām politiskajām grupām parlamentā un ar vairākām parlamentu komitejām un tādēļ es esmu pateicīgs par šo ziņojumu. Tas ir, jā, mans ziņojums, bet, eh, nu, faktiski vairākās nodaļās vismaz parlaments ir aktīvi piedalījies un, un, un devis savu pienesumu, un tādēļ man tiešām ir prieks būt jūsu vidū šodien. Tātad, eh, nostāja, ko es eh, paužu savā ziņojumā, ir tāda, ka mums pirmkārtām ir jāmēģina saprast iemeslus, kādēļ tad vienotais tirgus ir kļuvis aizvien mazāk populārs daudzās dalībvalstīs. Un es savā eh, ziņojumā jau tātad, pirms eh, krīzes eh, atzīmēju to, ka iestājusies integrācijas tāds pagarums. Tā to varētu saukt. Nu, piemēram, drāma ap pakalpojumu direktīvu un arī franču referendums nu, savā ziņā tiešām liecina par par šīm patiesajām dilemām un rūpēm, kas pilsoņiem bija sakarā ar šiem jautājumiem. Nu, un tad vēl iztekus eh, šai integrācijas, integrācijas pagurumam bija vairāk zināms ar pagurums arī tirgu. Arī tad, tad, kapat, tad vien, anglosākšu brīvā kapitāliskā tirgus modeļi, modelī arī bija vairāk tāds, tāds zinām, neuzsīguma pagurums. Un turpmākajos gados vidējā un ilgtermiņā es domāju, ka mēs arī turpināsim redzēt, kā daudzās Eiropas valstīs eh, politiskā ainava pam, pamazām mainīsies. Tad būs esam maz, vairāk mazo partiju labajā un kreisajā politiskajā spektrā, kuru kopējā iezīme būs integrācijas noraidīšana. Tā būs globāla integrācija vai Eiropas integrācija. Nu, tad būs centriskās partijas labajās un kreisās, kas ir ilgāk laika bijušas Eiropas integrācijas politiskais dzinējspēks pēdējo desmitgažu laikā. Nu, izskatās, ka šīs uh, pārtiju, šo pārtiju eiro entuziasms nedaudz krities, un ka to ietekmē šie, šie stingrie konkurenti, spēcīgie konkurenti, kas nedaudz ekstremālāk noskaņot. Nu, tā tad kā tad ir kopējā tirgus um, nākotnes, domāju, tā ir starp, kaut kur starp pelēku un melnu, tā nu katrā ziņā nav krāsojama rozā krāsā, bet katrā ziņā šis tirgus mums ir nepieciešams. Tādēļ mans priekšlikums ir sākt ar to, ka ir jāsaprot, kādas ir cilvēku bāžas, ne, teiksim, biznesa bāžas, uzņēmēju bāžas, kā, kādēļ tās ir radušās, cik lā mērā tās ir pamatotas, nu, kā mēs varam uzlabot mūsu pedagoģiskos centienus, skaidrojumus, bet arī tā piesmētākā, pazemīgākā līmenī, kā mēs varam ņemt vērā varbūt šīs pilsoņu bāžas, kā mēs varbūt varam šo to pamainīt Eiropas Savienības politikā, lai ņemtu vērā pilsoņu problēmas. Sociālās problēmas, un, protams, mēs esam šeit nodarbinātības sociālajā komitejā, tāpēc tas ir būtiski. Tātad gan nodarbinātības, gan sociālās um, problēmas, protams, nav vienīgās, bet, uh, bet no nu, starp uh, visas svarīgākajām, svarīgākajām pilnīgi noteikti. Vēl aizmirst piebilst, ka tas, ka Lisabonas līguma stājoties spēkā, ir oficiāli atzīts tas, ka Eiropa vēlas būt um, augsti konkrētspējīga sociālā tirgus uh, ekonomika, tas mums arī intelektuāli spiež mēģināt saprast to, kā un vai ir konkrēti iespējams būt augsti e, konkurētspējīga sociāla ekonomika integrētā Eiropas līmenī. Kāds ir iespējams? Mēs zinām, ka dalībvalsts līmenī to var panākt, jā? Ja? Vācijas piemērs, piemēram, tur ir sociāla tirgus ekonomika, kopš Ludviga Erārta laikiem, un, un tas ir ļoti labs piemērs, bet eh, vai mēs tiešām realistiski varam sacīt, ka mēs zinām, kā apvienot tirgus integrāciju un eh, uzmanību sociālajiem jautājumiem integrētā sistēmā, Eiropas sistēmā? Es tiešām neesmu drošs, vai ir tāda skaidra risinājuma, kā to panākt. Un savā ziņā es arī mēģinu norādīt, nu, tāds sevišķi tāds avēnijas vai risinājums, lai piešķirtu tādu konkrētumu šim, manuprāt, ļoti aizraujošam intelektuālajam modelim. Nu, konkrētāk izsakoties, manā ziņojumā jūs atradīsiet, um, nu, patiesi trīs tādus lielākus, svarīgākus elementus. Pirmkārt, kā stiprināt vienu kopējo tirgu, kā to izveidot, proti, kā to panākt tur, kur tas nefunkcionē, piemēram, pakalpojumu jomā vai, vai digitālā, digitālā medijumā, bet vēl būtiskāk, kā tad panākt konsensu par uh, stingrāku kopējo tirgu. Ja nebūs šāda konsensa, nu, tad arī tas tirgus neveidosies, protams. Un trešais elements ir tāds, kā tad reāli panākt eh, stingra kopējā tirgus izveidi. Nu, tādi pēdējās eh, savas uzstāšanās minūtes veltīšu tam, kā tad panākt konsensu par stingru, spēcīgu iekšējo tirgu. Un šeit jāņem vērā vairāki sociāli aspekti, jo tieši sociālā jomā ir jāveic vislielākais darbs, lai ne tikai um, pirmkārt, ieg, sasniegt noteikti sociālus mērķus, bet, nu, man vēl raugoties, nu, svarīgāk ir eh, noskaidrot, kā tad eh, samienāt eh, tirgus ap, apstākļus viens puses sociālas no otras. Ekonomiskā brīvība un um, Darbinieku tiesības pēc Viking un Lavāla tiesas prāves, kas ir 3-2, tātad 3-2 punkts manā ziņojumā. Un šeit jāsaka, ka Mums bija kopējas, vienots kopējas konsultācijas ar ETUK un Business Europe um, vadību, lai mēģinātu identificēt iespējamo risinājumu avienijas, iespējamo risinājumu um, tātad uh, variantus, jo ir tiešām ļoti nu, skumji mums visiem, ja iekšējā tirgus brīvība savā ziņā ir pretrunā ar darbinieku pamatiesībām. Tas, protams, Eiropas kopējiem modelim nāk tikai par sliktu, ne tikai pilsēņu tiesībām, bet Eiropai kopumā. Un nācām klajā šajā ziņojumā divie, divām svarīgākajām rekomendācijām. Pirmkārt, noskaidrot, kā tad, tad ir darbinieku nosūtīšanas direktīvas īstenošanu un stiprināt to, ka tiek izplatīta informācija par darbinieku un kompāniju tiesībām, uzstiprināt administīvo sadarbību un informāciju par sankcijām attiecībā uz pilsoņu brīvu pārvietošanos un uh, pakalpojumu pārobežu sniegšanu. Un otra, otra, otra rekomendācija jātiek pieņemti pasākumi, lai skaidrotu uh, Uh, darbinieku nosūtīšanas direktīvas īstenošana, tātad, ja tajā, tajos ir norma, kas garantē uh, tiesības uz streikošanu, atbilstoši 98. gada padomas uh, regulas otrajam pantam, un tur ir skaidri norādīts, ka šajā regulā šīs regulas mērķis ir tātad uzlabot uh, brīvas preču aprites uh, tirgu, bet tāpat laikā ir nepieciešams stiprināt arī darbinieku tiesības. Tāds bija uzstādījums. Un tālāk mm, jautājums, ko es pārzinu mm, labi, un es zinu, ka arī mūsu priekšsēdētājs ir piesaistīts, proti jautājums par sociālajiem pakalpojumiem. Arī droši vien, ka citiem kolēģiem šeit šis jautājums ir tuvs sirdī. Un eh, svarīgākās eh, rekomendācijas šajā jomā ir pirmkārt turpināt uzlabot uh, Eh, elastību finanšu kompensācijai valsts palīdzības jomā, pārskatīt valsts iepirkuma noteikumus, lai tos pielīdzinātu pie noteikumiem par kompensācijām. Nākamajā priekšlikumā iespējams balstoties uz 14. pantu Lisabonas līgumā regulē, kas nodrošinātu, ka visiem pilsoņiem ir tiesības uz pamata bankas pakalpojumiem. Un mēs beidzot izskatīt iespēju paplašināt, arī atkal iespējams balsoties 14. pantu, vispārējos pakalpojumus elektroniskās komunikācijās, provizoriskajiem piekļuvējiem, pie, piekļuvēju platjoslas internetu pakalpojumiem. Un tāpat arī valsts iepirkuma jomā ir priekšlikumi, no kuriem eh, būtu jāatbilst sociāliem un, un arī ekoloģiskiem aspektiem, tie būtu jāņem vērā. Nu, vispēcot, eh, pēdējā nodaļa manā ziņojumā, kur pēc manām domām varētu būt eh, nu, tāda kaislīga uzņemta. Es nezinu, vai šī kaisli būs pozitīva vai negatīva. Um, tad, tad sekojiet Peres kunga sacītajiem. Tad, tad eh, nodokļu koordinācija. Es domāju, tas savā ziņā arī saistīts ar sociālo aspektu. Un varbūt dažiem no mums eh, nu, gribētos, protams, skatīt eh, priekšlikumus nodokļu harmonizācijas jomā tādā harmonizētā jomā. Es šaubos, vai šāda harmonizācija, nodokļu harmonizācija Eiropas Savienībā ir iespējama un vajadzīga. Bet katrā ziņā esmu droši, pilnīgi pārliecināts, ka tāda piesamētāka pieeja sadarbībai nodokļu jomā un nodokļu koordinācija dažādiem eslu dēļ būtu gan nepieciešama, gan eh, iespējama. Un eh, mani esmu gandrīz secēt pozitīvu pieredzi uh, uz vietām. 96. un 97. gadā mums bija tāda nodokļu pakotne, ko izstrādājām šeit Eiropā, un šīs pakotnes īstenošanas rezultātā šī pakotne tika vienbalsīgi apstiprināta Ekofina padomē. Tajā laikā un tā, tas bija tāds tā, tā pieticīga, bet nu nebūtu ne, ne, niecīga pakotne, kur bija tādi paši principi kā ietaupījumu nodokļu direktīvā, un līdz ar to mēs nākam klājā ar priekšlikumu radīt instrumentu šajā jomā, izstrādāt nodokļu politikas grupu, kuru vadītu nodokļu politikas komisārs un eh, kur ietelptu arī finanšu ministri. Nu jā, jūs varētu sacīt, nu, ir ļoti skaisti, viss šīs idejas par nodokļiem ir, ir, ir jaukas, bet eh, kā tās būs īstenojams? Es uzskatu, ka tas nav neiespējams tās īstenot un jāskatās gan eh, pirmā kārtā, kāda sākna ar sociālo jomu. Šajā gadījumā šī sākna ļoti spēcīga, ļoti izteikta, jo, ja tirgus integrācija turpinās, un es uzskatu, ka šī integrācija ir eh, nepieciešama aizvien lielākā jomā. Bet, ja tāpat laikā nekas nenotiek ar uh, nodokļu politiku, kam būtu jāiet roku rokā šiem pasākumiem, nu tad, um, tad uh, ražošanas faktors, tāds ražošanas faktors kā kapitāls būs aizvien būtiskāks, un tam būs ietekme uz uh, nodokļu politiku, uh, kas negatīvi ietekmēs uh, vismazāk mobīlo ražošanas faktoru, kas ir darba spēks. Lūk, un tad. Um, būtu izveidojusi situācija, ka Eiropa izliekas, ka tā ve, ve, veicina jaunu darba vietu radīšanu, patiesībā grauj šīs darba vietas. Tas, nu, galīgi nebūtu vēlams. Tikpat lielā mērā kā nebūtu vēlams tas, ka, ja kādu dienu apziņa, šī, šī apziņa, apziņa uh, par šo faktoru grautu vienotā tirgus attīstību. Paldies! Paldies par šo ļoti pilnīgo un eh, precīzo prezentāciju, kas eh, ļoti būtisks skar mūsu komitejas eh, locekļus. Vispirms Aleksandro Serkas un pēc tam Kristensen kungs. Serkas kungs, lūdzu, pirmais jūs. Paldies priekšsēdētāji, paldies Montī kungs. Iesākumā gribu sacīt, ka ļoti augstu vērtēju jūsu uzstāšanos ne tikai ļoti interesanto, noderīgo, bet arī drosmīgo. Un es um, gribu pieminēt visus šos trīs raksturojumus, jo tika tik pamatīgus argumentus, kā jūs ejos reti nākas uzklausīt, tik eiropeiskus, tik politiskus, runājot par uh, ekonomiku, par politikonomiku, par debašu, par, eh, par politisku debašu jautājumiem, un lai mēs varētu meklēt veidus, kā stiprināt Eiropu un eh, neaprobežojoties tikai ar tirgus dimensiju. Man būtu daži jautājumi. Pirmkārt, ir skaidrs, ka jūsu dokuments, jūsu ziņojums varētu būt ļoti noderīgs, lai panāktu šo iekšējo Eiropas konsensu. Mēs saprotam, ka vienotais tirgus šodien saskaras ar daudz plašāku tirgu nekā Eiropas robežas, un eh, mums ir dubls jautājums. Ne tikai izveidot eh, šo kompromisu 27 valstu līmenī, bet pasaules līmenī, jo iekšējais tirgus, Eiropas tirgus, to mēs esam veidojuši 60., 70., 80. gados ar ekonomiku, kur finanšu di eh, dimensija bija daudz Eh, mazāk būtisks nekā šodien. Eh, finanšu tirgus Eiropas līmenī, eh, pasaules līmenī darbojas daudz ātrāk un nosaka savus noteikumus. Un ja ja pāris, ja vienas dienas laikā dažas bankas var izveidot sev koalīciju un iznīcināt, iznīcināt veselas valsts ekonomiku, kas ir veidot piecu gadu garumā, tas jau tas ir ļoti nopietni. Tāpēc mans jautājums ir šī dimensija, kas ir papildus, kas ir tālākajoši nekā Eiropas konsensus, kas pieprasa dimensiju visām 27 valstīm kādi pārdomu ceļi šeit ir, jo es domāju, ka tad, kad e, nevar pieļaut to, ka mēs e, māju būvējot pieļaujam šīs pašas mājas graušanu otras puses. Tāpat arī e, gribu uzdot otru jautājumu saskaņoties ar, ar ekonomisko realitāti, kā mēs varam aizstāvēt mūsu eh, sociālo modeli, ja nav ārējās ļoti konsekventas uh, Eiropas eh, sociālās dimensijas, kurā tiek universalizētas sociālās tiesības, strādājošo tiesības, lai Eiropa būtu taisnīguma saliņa. Eh, tādā okeānā, kurā nepastāv persona, bet tikai pēļņa par katru senu. Paldies, Oli Kristensens un pēc tam Sergio Koferati. Tak for formand, og jeg vil også gerne sige tak til hr. Monti for hans eh, reds. Vēlos pateikt paldies eh, Montikundu par viņa prezentāciju par jauno stratēģiju vienotajam tirgum. Eh, nu, neska, neskaitīsim jau cāļus pavasarī. Uh, bet galvenais ir šī attieksme, ko mēs mēģinām veidot attiecībā pret precēm, eh, kapitālu un cilvēku pārvietošanos. Um, raksts eh, žurnālā eh, Avizē Le Monde norāda, kā Brozo kungs ir spējis šo jauno stratēģiju uzsākt Un te galvenais ir eh, iekšējais vienotais tirgus. Ja mūsu pilsoņi pieņems eh, šo iekšējo tirgu, tad mums ir nepieciešami kopēji nolikumi. Eh, ja jūs pārvietojaties no nu vienas valsts uz otru, jums jābūt spējīgiem strādāt tajā valstī un saskaņā ar tiem noteikumiem, kādi tur ir. Uh, un um, varbūt, ka nepieciešams organizēt visu mazliet citādi darba tirgu. Uh, uh, uh, arī ņemot vērā tiesas nolēmumus Luksemburgā. Ja mēs skatāmies uz jauniem noteikumiem, piemēram, pakalpojumu direktīvu, kas nāca, kas stājās spēkā pagājušajā gadā 1. decembrī, Lisabonas līgums, kas arī nesen stājās spēkā spēkā, kā arī horizontālo klauzulu, kas um, izmainīja arī tiesas um, uh, lēmumu pieņemšanu. Varbūt gribētu pateikt dažus vārdus par, šo, par šīm izmaiņām jo um, šādā gadījumā nedrīkst būt šie noteikumi virs uh, pārāki par uh, darba tirgus noteikumiem. Ziemeļvalstīs, Zviedrijā, Dānijā tā notiek, jo viņu likumdošana nenosaka minimālo algu. Tas vienkārši ir kolektīvais, kolektīvais, kolektīvā vienošanās. Un te ir tiesības risināt konfliktu, lai nodrošinātu to, ka uh, arī darba devējs ir spiests eh, veidot šo kolektīvo eh, līgumu ar darbiniekiem. Paldies! Euh, monsieur Sergio Koferati, puis on... Sergio Koferati, un pēc tam komisārkungs aicinu jums atbildēt uz šiem jautājumiem. Grazie, prezidente. Paldies, eh, priekšstādāja kungs Šķe. Tāpat kā eh, es uzskatu, ka eh, laiks skrien, kad mēs uzsākam šo dokumentu, jūs uz, uzdevāt šos jautājumus, bet par šo laiku notikušas tik lielas izmaiņas. Un līdz ar to arī mēs varam apšaubīt uh, dažas no premisām, kas ir šajā dokumentā. Piemēram, ir ļoti svarīgi uh, tas punkts, ko jūs te minējāt, prasība um, ieviest nodokļu harmonizāciju ES nodokļiem, acīm redzot, šeit mērķis ir ra radīt tirgu, kurā nebūtu nekādu nevienlīdzību, bet galvenais jautājums šajās diskusijās ir sekojošais. Uh, kādā veidā mēs varam pārliecināties par to, eh, ka eh, kā tirgu padarīt veselīgāku eh, un nodrošināt attīstību, um, kādā veidā panākt konsensus visā Eiropas Savienībā, arī individuālās dalībvalstīs. Te varētu būt lielas problēmas, ņemot vērā arī rīcību un arī e, protestakcijas. Tas ietekmē miljoniem cilvēku, arī harmonizēšana e, jo te viss, kas tiek harmonizēts, e, gan labās, gan arī sliktās, es te nerunāju par nodokļu harmonizāciju. Daudzās valstis ir, ir tāda nodokļa politika, kas neatbalsta ieguldījumus, un tas ir paradoks, Un eh, arī viņi, bieži vien viņiem ir lielāks priekšrocības eh, iepērkot, eh, pērkot īpašumu. Varbūt mums vajadzētu ieviest tādus kritērijus, kas varētu nošķirt fiskālās politikas uh, kas ir domāts, lai eh, veidot attīstību un kas ir domāts parastajām aktivitātēm. Mans jautājums ir attiecībā uz šo jutīgo jautājumu eh, par ekonomisko brīvību un cilvēka eh, personīgo brīvību. Jūs jau te komentējat par brīvību streikot. Varbūt daži vārdu, vārdus vēl varētu teikt par pulcēšanās brīvību. Ir tādi gadījumi, kur ir problēmas. Bieži vien mēs redzam, ka attīstība un izaugsme ekonomiskajās aktivitātēs uzņēmumos eh, tiek uzskatīts kaut kas tāds, kas neļaus strādniekiem organizēties un pārstāvēt savus intereses. Vai tas nenozīmē, ka tas grauj saiti starp uzņēmumu un katru darbinieku? un varbūt tas arī uh, grauj kolektīvo pārstāvniecību. Mēs to redzam, ka tādas lietas notiek ar vien vairāk, tīpaši pēdējā laikā. Jābūt uzmanīgiem un sam, jānosaka kādi piesardzības mēri, uh, lai mums nebūtu šādi gadījumi. Paldies! Uh, I would like first of all Es vēlos pateikt paldies visiem trījiem runātājiem, parlamenta deputātiem, kas uzstājās. Paldies par pozitīvo novērtējumu manam darbam. Sarkas kungs, globālā dimensija, kā jūs norādījāt, ir būtiski svarīga. Faktiski, ja mēs paņemam vienoto tirgu, uh, kā to uh, veidoja Žaka Delors pirms 25 gadiem ar balto grāmatu uh, un 85. gadā tā, tad, eh, tā bija padomas eh, sanapsēde, un te tiešām ir liels izmaiņas šai laikā, ir tīpaši globālais konteksts, kas dominē mūsu vienotajā tirgū. Jūs pievien, pieskaraties vairākiem aspektiem šajā globālajā di dimensijā. Es mēģināju savā uh, referātā ņemt to vērā šanķie ir, tas ir um, tikpat kā ķieģelis šajā ēkā un jāmēģina šī ziņā darīt daudz ko vairāk. Protams, attiecībā uz uh, attiecībā krīzi mēs gaidām krīzes komitejas slēdzienu. Krīze ir padarījusi pasauli uh, citādu, tā ir vairāk interesēta, vairāk atvērtāka uh, eh, daudzpusējai pārvaldībai, kas sākotnēji faktiski bija izgudrota e, e, Eiropā, un Žamonē e, faktiski izgudroja, izdomājušas globalizācijas konceptu. E, Eh, arī eh, kontinentālās globalizācijas pārvaldību. Šie visi ir jautājumi, kuros mums ir jāmēģina veicināt globālajā līmenī tās vērtības un tos noteikums, kas ir mūsu Eiropas kontekstā. Un eh, pieņemamība vai tas, teiksim, pieņemams Āzijai, Amerikā, tagad ir uh, jau daudz lielāka nekā tā bija pirms krīzes. Arī uh, viņi tagad piekrīt, ka mēs nevaram iztikt bez uh, daudzpusējās pārvaldības. Mm, te jau zināms embrionisks uh, elements šajā attīstībā. Tas spēks, ar ko Eiropa varēs um, uh, uh, parādīt globālajai pasaulē šīs vērtības ir atkarīgs no Eiropas ekonomikas stipruma, no tās konkurētspējas. Un gala rezultātā mums ir jāmēģina sasniegt abus mērķus - konkurēt spēju Eiropas ekonomikā, eh, kaut arī eh, nav vienlīdzīgi spēles noteikumi globāli, tajā pašā laikā likt pielikt visus pūliņus, lai panāktu vienlīdzīgāk spēles uh, noteikums īpaši attiecībā uz sociāliem standartiem, kā arī noteikumiem par valsts atbalstu un tā kontroli. Un es te eh, gribu eh, piebilst, ka nākošu gadu Francija eh, būs priekšsēdētāji gan G20, gan G8, un, jo Francija ir tā valsts, kas šo pārvaldības ideju turpinās, ja tās, šī pārvaldības ideja būs attīstīta globāli un e, ilgtermiņā būs arī noteikumi par e, valsts e, palīdzību, atbalstu, kas ir būtiski svarīgi līdzsvaratāji attīstībai globalizācijā. Kāpēc gan neizmantot šo iespēju ka šī lielā, eh, Francija, šī lielā spēcīgā eh, valsts būs eh, prezidentūrā. Jūs arī minējāt konkrētos piemērus, arī piemēru no, piemēru no Zviedrijas un strādnieku nosūtīšanu. Pašlaik es nevaru daudz neko vairāk pateikt. Uh, par to, kas ir minēts ziņojumā, bet man iedvesmo tas, ka komisija uh, uzskata, ka šīs pārdomas liederīgas. Es ar viņiem runājuši arī šodien, jo uh, arī te cieši saita jūsu komiteju. Un šie Eh, ceļi un iespējas, kas ir noteikti ziņojumā, arī liek eh, domāt komisāram, kā veidot stratēģiju. Es ceru, ka eh, tas attieksies arī uz pārējo ziņ, pārējām ziņojumu daļām, jo tagad viņš ir nodots lasīšanai un skatīšanai gan parlamentam, gan padomēji mm, un tiks iedzīvināts. patiesi paldies par jūsu laipniem vārdiem. Es ticu, ka koordinācija ir ļoti svarīgs solis un izaugsmas dimensija ir galvenā dimensija šajā koordinācijas procesā - izaugsme, nodarbinātība un vide un cīņa pret izmaiņām klimatā Es uzskatu, eh, ka tas ir galvenais arguments un īpašu vērību jāpievērš fiskālajai sistēmai un ieguldījumiem. Un tīpaši stabilitātes pakta sakarā, un šeit arī, arī jāņem vērā valsts eh, ieguldījumi un valsts izdevumu. Arī tālāk jārunā par brīvību streikot, kas ir ietverta uh, vienotā uh, tirgus konceptā. Tas ir kaut kas Eh, arī te, te, teikts eh, strādnieku nosūtīšanas sakarā. Acīm redzot, eh, jūs labāk zināt vēsturi un jūs to labāk izjūstat. Es mm, neesmu dzirdējis, ka nebūtu brīvi streigot un arī pulcēšanās brīvības, kā arī nebūtu strādnieku pastāvniecības. Es neesmu sīkāk šos jautājumus skatījies, bet eh, es jums varu piekrist, ka vienotais tirgus nedrīkst eh, tikt uzskatīt par trojas zirgu, eh, kas ir gatavs uzbrukt brīvībām, organizēties un veidot šādu veidu attiecības. Tas būtu vēl viens iemesls, ka tirgu varētu arī rasties eh, opozīcija. Paldies! Paldies! Vēl ir trīs runātāji pietiekušies, bet es gribētu eh, izmantot šobrīd jūsu sniegtās atbildes kolēģim Sergio Koferati, lai mm, vēl eh, pieminēt šo punktu, jo mūsu. Uh, nodarbinātības sociālo lietu komitē, mēs esam atbildīgi par to, ka mēs eh, strādājam pie globalizācijas pielāgošanas fondu un mums eh, bija tāds skolas grāmatas gadījums no kur mēs daudz esam mācījušies, bet ka šī sava veida kā emblēma, kas ir Dell uzņēmumu gadījums. Es negribu tagad izstāstīt visu šo gadījumu, bet eh, ļoti No daudziem aspektiem šis ir tāds eh, ilustratīvs gadījums, kad notika delokalizācija Eiropas Savienības eh, iekšēnē un īrijā bija eh, uzņēmums ar lielu strādājošo skaitu un atlaišanas plāns, kas šajā gadījumā attiecās uz vairāk nekā tūkstošu strādājošajiem struktūrā, kura nebija nekādas eh, arotbiedrību organizācijas. Un tad, kad eh, tika mēģināts piemērot šo eh, fondu, tad bija padarīt ļoti grūtu efektīvu šī fonda piemērošanu. Un tad, kad mēs atbalstām šādu sociālo tiesības atzīšanu un to saistīšu, saistību ar iekšējo tirgu, uh, tad eh, šāda situācija ir ārkārtīgi būtiska. Tāpat arī es gribu piebilst, ka Dēls situācija apstiprina šādu nepieciešamību, jo, kā jūs zināt, Dēl pēc tam, kad slikta, tika slēgta īrijas rūpnīca, atvēra rūpnīcu e, eh, Polijā, un tad eh, tika nomainīti vienas valsts strādājošie pret citas valsts strādājošajiem. Un Tagad trīs eh, uzstāšanās eh, Arkīnas kundze vispirms. Reizē par dēlu mēs runāsim. Thank you, Madam Chair. And, uh, Paldies priekšstētājiem, paldies arī profesoram Montī. Man tiešām gāja piesticīgi jūsu ziņojums, un uh, lasot uh, jūsu pārskaties, nevaru smāju ar galvu. Un uh, tie gan nav mani vārdi, bet ieklausoties tajā, kas uh, agrāk izskanēja plenārsēdē, uh, kāds no kolēģiem raksturo jūsu ziņojumu kā, kā tādu seksīgu ziņojumu. Tā kā, nu, acīm redzot, tas tiešām apelējas pie daudz cilvēku jūtām, kā es saku, tie nav mani vārdi, es vienkārši atkārtoju kolēģi sacīto. Jūs snieciet labu situācijas analīzi, gan pirms, gan pēc krīzes. Un es domāju, ka jūs ķāpjāt naglais galvas, sakot, ka pilsoņiem, pilsoņi vairs netic vienotiem tirgumam. Jūs sacījāt, ka tirgus ir labs uh, kalps, bet slikts eh, saimnieks. Un cilvēki daudzos eh, gadījumos uzskata, ka tirgus ir ticis, ir kļuvis par uh, saimnieku, un tāpēc viņi tam netic. Jūs runājat par gadījumiem Francijā un Nīderlandē, un es nāku no īrijas, un, un esmu cienījusies divās kampaņās par jābalsojumu referendumā par Lisabonas līgumu, un mēs aizmirstam, ka Nīderlandē un Francijā tika balsots pret. Nu, Tādēļ, ka procedūras un tā tālāk mainījās, un pilsoņiem vairs eh, nelūdz viņu viedokli. Es eh, neizsaku nekādas spriedumus par to, es vienkārši konstatēju, kas notiek. Un es domāju, ka tas noteikti ir simptomātisks tam, ka mm, pilsoņi ir zaudējuši uzticību tirgumu. Un, lai atgūtu pilsoņu uzticību īrijā, nu, tas tiešām nebija vienkārši pasākums. Un šajā sanāksmē es, es jau to sacīju, labi, cilvēki domās, ka es pārspīlēju, bet es nepārspīlēju, jo cilvēki, kas eh, pārsniedz Lava un Bilforda gadījumus eh, īrijā, un kādas ir šogadam implikācijas, diezgan daudz. Jo viņi uzskata, ka tas atstāja tiešu ietekmi uz viņu dzīvi. Es zinu, ka mēs par to arī runājam jau arī šeit. Un divi komentāri un trīs jautājumi man ir. Pirmais komentārs. Jūs sacījāt, es tam pilnībā piekrītu, ka ciešāks eh, vienotais tirgus nevar tik panākt bez konsensa un es runāju par MVU un pilsoņiem un patērētājiem, es pilnībā piekrītu jūsu argumentācijai, un es domāju, ka vairākas jūsu rekomendācijas, nu cerams, arī tiks ņemts vērā, un es arī tās atbalstīšu. Bet uh, beidzot, trīs jautājumi no manas puses. Jūs runājāt par fiskālo konsolidāciju. Atkal, kā es uh, sacīju, es esmu no īrijas, un. Ja mēs paliekam stabilitātes un izaugsmes paktu ietvaros līdz 14 gadam, un tad uh, Aritmētika, protams, nostrādās, bet ekonomikas mums nebūs, un es domāju, ka vairākās tālība valstīs būs līdzīgi. Tā mēs esam savā ziņā, mums ir sasietas rokas, tāpat kā arī citām dalību valstīm. Mums ir jāpanāk, lai fiskālā, fiskālie cipari būtu pareizi, adekvātie, bet daudzos gadījumos tas nāks paslikt mūsu ekonomikai. Un ilgtermiņa bezdarbs, tāpat jauniešu bezdarbs ir augstāks nekā jebkādu, un mums nav nekāda, mūsu rīcībā nav nekāda stimula, lai, lai sildītu ekonomiku. Mēlētos, lai jūs pakomentētu šo lietu. Otrs jautājums saistās ar nodokļu koordināciju. Ja ir, ja kāds apzinātos, ka noteiktu kāda, notiks kāda nodokļu koordinēšana, tad neviens nebūtu balsojis par Lisabonas līgumu. Tāpēc vēlētos uzklausīt jūsu viedokli par to, kā pat labāk kāds tad ir progress attiecībā uz kopējo konsolidēto uzņēmumu nodokļu bāzi? Kas tur notiek? jo vairāk jautājumu, kas pacēlās šai sakarā, proti par to, kur tad preces tiek ražotas, kur tās tiek pārdotas, no tālāk, var panākt nelīdzsvarot nodokļu sadalījumu pa dalību valstīm. Lūk, varbūt jūs varat pakomentēt šo jautājumu. Un visbeidzot, jūs pieminējāt, ka vietējiem kopējiem tirgam jābūt atvērtam, bet ne, ne neaizsargātam. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs veids, kā skatīt šo globālo perspektīvu. Es zinu, ka vairāk kolēģi arī ar to ir nodarbojušies. Bet uh, Ja jūs varētu pakomentēt, ko jūs ar īsti ar to domājat, es būtu ļoti pateicīgi. Paldies! Reģīna Bastos un pēc tam nākošais runās, bet tagad Reģīna Bastos. Paldies, priekšsēdētāja! Paldies profesoram Mārio Monti. Atkal eh, entuziasms un cerības, ka mēs uzklausām viņa stratēģiju, lai varētu atvesļot iekšējo tirgu. Un to samierinot ar nepiec nepieciešamiem sociāliem pasākumiem. Lielais mērķis Eiropas Savienībai šajā krīzes laikā ir samierināt ekonomiku ar sociālo modeli un es gribētu, lai jūs norādītu atsevišķas grūtības, ar kurām mēs saskaramies uh, ikdienas dzīvē, gan Eiropas Savienībā, gan dalībvalstīs. Eiropas Savienībā mums ir ļoti smagas uh, problēmas, kas izriet uh, no ekonomikas un sociālās krī un finanšu krīzes, un dalībvalsts ir nonākuši līdz protekcionismam. Un palūkojoties no iekšpus, iekšpusē, tas dažkārt var likties taisnība pamatoti. Eiropas eh, uzsāktā stratēģija, stratēģija 2020 un Mario Monti ziņojums ne padara spēcīgāku Eiropu. Esmu pārliecināta Eiropiete un Eiropas atbalstītāji. Izkrošana no krīzes ir jānāk no Eh, labās gribas lielākai politiskai fiskālai integrācijai un politiskai integrācijai Eiropas Savienībā. Taču ir jābūt reāliem un realistiem. Mēs dažkārt pēdējā laikā saņem pilnīgi pretējs signāls. Un profesor Monti, vai mēs varētu kopīgi pārdomāt par vienu punktu? Atcelt visus šķēršļus cirkulācijai gan personām, gan precēm, gan sociālo tiesību aizsardzībai pilsoņiem. Runāsim par to, ka jāceļ visi šie pārvietošanās šķēršļi, un es gribētu, lai Montikungs mums stāstītu par kvalifikāciju atzīšanu ar validāciju profesionālai sagatavošanai. Šis punkts nav iekļauts ziņojumā, tas ir kaut kas jauns. Uh, kvalifikāciju atzīšanu, lai veicinātu pilsoņu mobilitāti. Bet kā mēs varam to nodrošināt? Ja pat šajās pašās dalībvalstīs ļoti bieži tiek veidoti un celti šķēršļi, lai nevarētu validēt vai atzīt kvalifikācijas. Uh, Un, ja tas notiek jau valsts iekšēnē, tad eh, vēl jo vairāk eh, starp dažādām valstīm, kur ir lielas atšķirības, it īpaši, ja mēs runājam starp Eiropas ziemeļu un dienvidu valstīm, un tas ir tikai viens piemērs. Tālāk runājot par sociālā nodrošinājuma sistēmām. Ļoti, ļoti delikāts punkts tas ir, bet vēl viens punkts. Un kas ir ar ārkārtīgi lielu politisku jūtīgumu. Tad, kad šis jautājums tiek uzdots, tad eh, dalību valstu valdības vēlas autonomiju pārvaldot sociālā nodrošinājuma sistēmas. Kā tas ir iespējams, es gribētu saprast. Ja mēs dodamies uz visu sistēmu harmonizāciju, kā mēs varam veicināt mobilitāti, kā to apvienot ar dalībvalstu vēlmi no, paturēt nacionālo sistēmu pastāvēšanu Uh, izvai, un kā mēs varam uh, apvienot to ar harmonizēto Eiropas sociālās nodrošināšanas sistēmu. Un tagad kaut kas, kas pavisam nesens piemērs. Es runāju par uh, tiesībām uz veselības aprūpi Eiropas Savienībā. Bija mēģinājumi veidot pārobežu aprūpi un veicināt šo pārobežu aprūpi, lai viņi varētu, lai pacienti varētu saņemt aprūpi Uh, un citos, uh, un uh, ārstēšanu citā dalība valstī. Tas ir ārkārtīgi būtiski strādājošo veselībai, taču tas tika noliegts un tika noraidīts. Uh, vai diplomātiski runājot, padome nebija vienošanās, lai to pieņemtu. Kā jums tas šķiet? Varbūt, jū, varbūt jūs varētu to komentēt un varbūt jūs varētu sniegt mums cerību, ka Eiropas ekonomikas atvesļošana būs iespēja, tā būs savienojama ar sociālajām tiesībām, tajā pašā laikā stiprinot iekšējo tirgu. Paldies, paldies, mēs vēl uzklausīsim Šroters eh, kundzi šajā blokā. Un atkal dosim vārdu profesoram Monti. Jā, paldies, priekšstādās kundzei. Es esmu šeit. Nu, tā tad eh, man eh, interesē tas, eh, ka jūs esat tieši, nu, tāds padziļināti iecinājušies svarīgos jautājumus. Viens no censājušies smagiem jautājumiem, protams, ir sociālais jautājums. Sociālie pakalpojumi vispārējās intereses sociālajie pakalpojumi, jo pēc Lisabonas līguma šie pakalpojumi nav Eiropas uh, līmeņa subjekts vairāk. Līdz ar to dalību valstīm ir brīvas iespējas organizēt un finansēt šos pakalpojumus. Un līdz ar to nu, rodas uh, barjera attiecībā uz iekšā tirgus noteikumiem šiem pakalpojumiem. Un es neiet tik tālu, kā jūs sacījāt, bet, jo jūs eh, savā, ņemā, jūs esat ļoti piesacīgs un neskaidrs šajā jomā. Man eh, interesē tieši šis jautājums, kā te nākotnē tas būs. Vai iekšā tirgus noteikumi gala beigās eh, attiecībā uz sociālajiem aspektiem un noteikto nu, priekšliekumu varētu tikt iekļaut vai nē? Vai komisija vēl mēģinās varbūt kādā veidā šos pakalpojumus uh, tomēr arī pakļaut iekšā tirgus noteikumiem, vai arī komisija nākotnē grasās šo te barjeru, ko ir radījis Lisabonas līgums, un turpinās respektēt. Respektīvi, nu kas tad ir lielākā šī barjera, proti kādi priekšnoteikumi pastāv, vai, vai no jūsu viedokļa kādiem vajadzētu būt, no iekšā tirgus viedokļa, tāda kam ir jānotiek, lai šis pakalpojums netiktu pakļauts šiem konkurences um, noteikumiem, un kam ir jānotiek uh, ar brīvību, tātad un sociālajiem aspektiem tālāk, um, lai tie ņemtu vērā un lai tie būtu svarīgākie un nevis ekonomiski aspekti, jo nu, tas kaut kā šis centrālais regulējums, par ko mēs uh, tad, tad arī esam uh, diskutējuši jau sākot no pakalpojumu diskusiju, pakalpojumu dis, direktīvas laikiem. Un um, tiešām ir sarežģīti iestrādāt šajos eh, pakalpojumus sociālo dimensiju līdz ar to, un, eh, un tas izraisa sēkas, tādas sēkas, un mums arī labs pētījums mūsu rīcībā no Dublinas fonda, proti piekļuva šiem pakalpojumiem eh, joprojām ir sarežģīta, un tas izraisa ļoti lielas sociālas atšķirības, sociāla plaisu. Nu, lūk, jautājums, ko tad mēs varam šai sakarā darīt, kā mēs varam atrisināt šo problēmu? lai tātad sociālais aspekts uh, vairāk te ņemtu, tikt, uh, varētu tikt ņemts vērā. Paldies. It's very instructive for me to come to this committee. Nu jā, nu, allaž eh, jūtos tāds iedvesmots, ierodoties šajā komitejā, daudz ko uzzinu. Proti, es allaž saskaros jautājumiem, kurus jūs eh, pārzniet daudz eh, smalkāk, daudz padziļināk nekā, nekā es. Uh, iekšā tirgus komitejā vai citās komitejās jāsaka, ka šāda atklāsme pār manīm nonāk daudz retāk. Nu, labi, pēc kārtas. Priekšsēdētāji, attiecībā uz dēlu lietu un uh, fabriku dēlu lokalizāciju. Atgādināšu jums, ka līdzteku uz uh, sociālajiem aspektām un darbinieku tiesību aspektam delokalizācijas gadījumos, manuprāt, ir uh, svarīgi, kāds ir atzīmēts arī manā ziņojumā, svarīgi ir pirmkārt uh, izstrādāt tātad noteiktus noteikumus, izveidot fondus, kas dotu dalību valstīm, kas ir disciplinētas īstenojot iekšā tirgus direktīvas noteiktus stimulus dot un tam. Tā kā tās valstis, kas iegūst labumu no, no tā, ka tās aktīvi piedalās kopējā tirgu, nu tā skaitā arī kļūst par delokalizācijas mēķiem, laik pa laikam. Bet no otras puses būtu jābūt arī um, noteiktiem priekšnoteikumiem struktūrālā fonda saņemšanā, proti, ka, ka tie, kas savā ziņā apbalvots tās valsts, kuras ne tikai izmanto kopēja tirgu, bet arī sniedz kādu ieguldījumu šī tirgus attīstībā, adekvāti transponējot tiesību normas. Un, kas jau sevišķi jūtams tādās valstīs kā Vācijā un Francijā, stiprināt noteikums, kas novērstu struktūra fonda izmantošanu kompāniju relokācijai, ja pārcelšanai. Ārkinas kundze, jāsaka, ka es eh, nezināju tiešām, ka pārskats par jauno kopējā tirgus stratēģiju, var, mans pārskats ziņos varētu būt eh, raksturots kā seksīgs. Es sevišķi tādēļ, ka viens no galvenajiem punktiem, ko es parasti uzsveru, ir tāds, ka, diemžēl, kopējā tirgus tēma kā tāda, nu, nebūtu nevar tikt uzskatīta par tādu pievilcīgu, kā mēs mūsdienās teikt, seksīgu. Jā, nu, tā, manuprāt, tiešām lielākā grūtība, jo ir daudz eh, citu tēmu, jomu, kas politiski ir daudz uh, pievilcīgākas, tādas apelējošākas. Un, nu, piemēram, tās, kas tiek skatītas krīzes komitejām. Un krīze pēc definīcijas ir, ir seksīga, vai ne? Bet, eh, nu, svarīgākais eh, politiskais vēstījums ir tieši tāds, eh, proti, kā pārveidot kopēja tirgu. Kopējais tirgus ir neseksīgs, eh, fragmentēts, sadrumstalots, tehnokrātisks un tā tālāk, un tam ir visi iespējami mīnusi. Izņemot to, ka šis vienotais tirgus ir pamatu pamats eh, gan eiro sekmīgai darbībai, gan finanšu pakalpojumiem, visām tām lietām, kas eh, mūsdienās ir politiski daudz, daudz pievilcīgākas, daudz aplējošākas, vai nu labu vai sliktu iemeslu dēļ. Un um, problēma ir tāda, nu kā tad. Um, piesaistīt politisko interesi kopējiem tirgum, kas ir tas pīlārs, kādā viss tas balstās. Nu, tagad konkrētāk par jūsu paustiem komentāriem. Jā, fiskālā konsolidācija, kā jūs norādījāt, var tiešām um, mazināt izaugsmi, kaitēt ekonomiskai izaugsmai. Bet, nu, tomēr es uzskatu, ka, jā, sabiedrības viedoklis, viedokli ietekmē pārlieku augsts valsts eh, budžeta deficīts, un tad savā ziņā fiskālā konsolidācija tomēr var uzlabot arī sabiedrības gaidas, tas tās augtais Rikārdo efekts, kā to apzīmē ekonomisti. Un šis Rikārdo efekts, nu, savā ziņā var arī, nu, stekmēt izaugsmi, ne tikai ierobežot to, bet, nu, katrā ziņā šī neto bilance gala beigās nu, ir tāda, jā, ka fiskālā konsolidācija vismaz īstermiņā, vidējā termiņā ierobežo ekonomisko izaugsmi. Un tādēļ, manuprāt, un to es arī norādu, ka pat labāk ir ārkārtīgi svarīgi to kompensēt ar piegādes puses politikas attīstību, proti um, savienot mūsu kopējās ekonomikas, un tad nu, vienoties tirgus šeit ir atsimredzama atbildi attiecībā uz nodokļu koordināciju un, un uzņēmumu kopējās bāzes nodokli. Cik es zinu, tad uzņēmēji atbalsta šo, šo pasākumu, protams, dalību valstīm ir šāds vai tāds grūtības atkarībā no to īpatnībām, bet, nu, šaubos, vai šajā pasākumā līdz šim bija bijusi pietiekama politiskā vēlme, tāpat kā citos nodokļu koordinācijas jautājumos. Domāju, ka mēs šo jautājumu varam atbildēt noliedzoši. Nav šāds politiskās gribas, jo, ja tiks īstenotas stingrāka pedagoģiska un politiska pasākumi, nu, tad es domāju, ka daļa valstis būs uh, pozitīvāk noskaņots attiecībā uz to. Tālāk attiecībā uz, uz atvērtu, bet ne, neaizsargātu kopējo tirgu. Jūs vēlējāties uzzināt, ko es īsti ar to domāju. Es zinu, ka komisārs de Guhts strādā pie šī jautājuma un uh, Es domāju, ka mums tiešām būtu jāizmanto visas iespējamās eh, svīras, kas ir mūsu rokā. Nu, piemēram, es domāju, ka parlaments nav pārāk entuziastiski noskaņots attiecībā uz divpusēju nolīgumu ar Dienvidkoreju, tur gan ir citi iemesli, bet eh, šajā nolīgumā ir iestrādāts kāds eh, svarīgs princips, proti disciplīna at, valsts atbalstam kompānijām, kas uh, vienmēr bijusi problēma no Korejas puses, ja mēs skatāmies uz vienlīdzīgas konkurences noteikumiem. Balstos skundze. Nu, jūs uzrādījāt ļoti dziļas un, un, un um, nu, konkrētas uh, zināšanas par konkrētiem šķēršļiem, kas varētu liekt dalību valstīm aktīvāk iesaistīties mobilitātē, jo sevišķi, kas attiecas uz profesionālo kvalifikāciju, sastapīja atzīšanu, kā to nodrošināt. Nu, jāsaka, ka tā ir daļa no tādas plašāks kopainas, proti, kā cīnīties pret dažādām privilēģijām un, un iegūmiem, kas nāk par labu lielajām korporācijām bieži vien. Un eh, tas, ko jūs sacījāt par ne, spāņu um, celtniecības inženieriem, kas darbojas Polijā, tas tiešām ir pārsteidzoši. Nu jā, Spānijā viņiem pēc uh, celtniecības burbuļu pārsprāgšanas, tad, tad viņiem nav darba, un tad viņi pārceļās uz Poliju, kas pat labāk piedzīvo ekonomisko izaugsmu. Nu, izņemot to, ka ir noteikti noteikumi, kas pieprasa to, lai, ja es pareizi atceros, tātad eh, noteikti noteikumi, kas pieprasa to, lai šie inženieri pārzinātu arī poļu valodu, lai viņi to pārvaldītu. Nu, varbūt uh, kas attiec uz ārstiem, tad tā būtu proporcionāla prasība. Es neesmu drošs, ka, ja runa par celtniecības inženieriem, tad akurāt šādai prasībai būtu jābūt spēkāk un kā, kā tad ir striktam priekšnoteikumam. Nu, tas uzrāda to, ka, nu, mums ir nepieciešams, lai gan dalībās, gan komisija, kas atbildīgas par konkurenci, konkurences noteikumiem sadarbotos Nu, un tāpat arī, lai eh, dalībvalstu sastapējās nu, kontrolas eh, jomā, tad varētu nosaukt būt sadarbība. Bet jūs tāpat pieminējāt arī tādu jautājumu kā tiesības uz veselības aprūpi, pacientu mobilitāti. Nu, šie ir ārkārtīgi sarežģīti tādi ērkšķaini, sacīt, jautājumi. Un, manuprāt, eh, varbūt būtu iespējams konkrēti atrisināt šos jautājumus, tad, ja tos apkopot vienotā paketē, jo vairākas valsts, kas visvairāk pretojās šīm lietām, kas ir visvairāk, kas var, visvairāk oponē tirgus atvēršanai šajās, šajos lamentos, ir tieši tās pašas valsts, kuras vēlētos, lai būtu papildus progresa un sacīs nodokļu koordinācijas jomā. Tā kā jābūt iespējams um, apvienot um, šos jautājumus vienotā pa paketē un iekļaut visus šos elementus, tad, tad vienotā. No risinājumā, nu tad varbūt arī varētu atrast kādu progresu, kurš saskarsies ar uh, stūrgalvīgu noraidījumu, tad, ja mēs katru šo elementu skatīsim atsevišķi. Lūk, tas, manuprāt, ir būtiskākais jautājums. Es ceru, ka komisija to arī jūt, un nu, ka padomu un, un parlaments arī sapratīs, ka šīm lietām ir jāiet roka rokā vienotā paketē. Tāpat, kas attiecas uz uh, šeides kundzes vaicāto, Nu, es atzīšos, ka tas tik lielā mērā es eh, konkrēti pārzinu šos eh, sociālos jautājumus, ko jūs pieminējāt, ir, eh, ir diezgan ierobežoti. Tātad nav man plaša zināšana šajā jomā. Pieņem zināšana, ka jūs sacījāt, ka mans ziņojums attiecībā uz vispārīgās ekonomiskās intereses pakalpojumu neiet pietiekami tālu, bet vienlaiks es varu ar jums sacīt, ka komisijas, nu, Gaitiņos savukārt daudz uzskata, ka šis ziņojums ir pārāk tālu šai, šai sakarā. Un arī, kas attiecas uz tādu ro, ro, sociālo dimensiju šajā ziņojumā, nu, nu, jāsaka, ka šeit es uzdodu jautājumu, nu, vai šai dimensijai būtu jāatspoguļojas kā vairāk uh, sociāls pateiks harmonizācija, kas notiek Eiropas Savienības līmenī, vai varbūt, un um, Es tā kā noslēdzos, domāju, drīzāk uh, uz šo pusi, lai neesmu gan eksperts sociālumā, varbūt tomēr vajadzētu nu, mēģināt uh, vismaz uh, neutralizēt uh, kādus kopējā tirgus darbības blakus produktus, kas uh, um, sarežģīja atsevišķu laivu valstu mm, iespējas uh, sasniegt sociālas mēģis. Un, nu, tipisks gadījums uh, šajā kontekstā būtu nodokļu konkurence ja nodokļu konkurences jautājumus mēs atstājam bez kontrolas, tad eh, tas eh, var graut eh, laibvalsts nodokļu bāzi, līdz ar to var mm, atkal var graut nodokļu struktūru, kapitālu vai, vai darba spēkam, un līdz ar to dalībvalstī būs aizvien sarešķītāk, aizvien grūtāk uzturēt savu sociālo politiku, kas no otras puses var, var tātad, kompensēt tos, kas ir cietuši uh, integrācijas eh, procesā, tātad kompensēt viņiem šo, šo zudumus no sociālajiem budžetiem. Lūk, tā kā es uzskatu, ka šī politika ir svarīga, proti, tātad papildus eh, brīvība sociāla dimensijā dalībvalstīm, bet, nu, es nevēlos, protams, no savas puses šīs provizoriskās atbildes, ko es tagad sniedzu, jums jau sevišķi šo pēdējo jautājumu klāstu. Es nevētos, lai šīs manas provizoriskās atbildes tiktu uzskatītas par detalizētām, padziļinātām vai izsmeļošām tādas tās nav. Un šis ir eh, nu, tās dimensijas, kurās eh, šai komitejai varētu būt ļoti svarīgs, nozīmīgs eh, pienesums tad, kad tiks gatavoti uh, komisijas gatavojumu, kas balstīsies man ziņā. Paldies! Paldies! Un tagad pēdējie runātāji Elizabeta Morēna un pēc tam Ilda Figueiredo. Morēna kundze, paldies priekšsēdētāji, profesor kungs, ar lielu interesi es izlasīju jūsu ziņojumu. Un man ir ļoti precīzs jautājums un ļoti konkrēts jautājums. Tāpēc, kā es eh, saprotu visas pārdomas, kādas varētu būt ekonomiskā līmenī, taču šajā komitejā mēs vairāk eh, domājam par to, kā ir reāla ekonomika un ekonomisko izvēli un tiem cilvēkiem, kas šajā ekonomikā dzīvo. Un tāpēc es domāju, ka jūsu ziņojumā jūs vēlaties garantēt vienlaicīgi atvērtu vienoto tirgu E, tai pašā laikā konkurētspējīgu mm, pasaules tirgu. Un taču priekšsēdētāji tikko atgādina šeit, mēs runājam par globalizācijas pielāgošanas fondu un um, blakus e, un tālāk par labajiem nodomiem Eiropas uzņēmumiem strādājošiem. Pilnā mērā izjūt krīzi un pātrinātā veidā, tāpēc, ka Mēs saņemam eh, aizvien vairāk palīdzības pieprasījumu dosiju, kas ir aizvien lielāki, kas skar aizvien eh, lielāku strādājošo masu un um, kā šajos nosacījumos eh, pretoties Brazīlijas, Ķīnas, Indijas svāra pieaugumam atvērtajā tirgumā. Otrkārt, Jūs vēlaties nodrošināt strādājošo geogrāfisko mobilitāti, taču mēs redzam, ka šī geogrāfiskā mobilitāte jau mums ir grūti stimulējama, tieši tāpat kā arī pieredzes apstiprinājuma validācija, un katru reizi, kad mēs izveidojam programmas, tās ir reaktīvas, nevis proaktīvas. Mēs esam pašā krīzes um, centrā un kā mēģināt eh, to apsteigt, lai mēs eh, varētu tālāk virzīties ceļā uz šiem mērķiem, mēs, ko mēs visi atbalstām, profesionālo kvalifikāciju atzīšana, strādājošo mobilitāti, pieredzes atzīšana, bet mūs šņaudz konkurence, mūs šņaudz krīze un tajā pašā laikā mums ir jāsaskaras ar uzņēmumu slēgšanu, ar tūkstošiem e, darba vietu zaudēšanu. Viens gadījums ir Dell, bet tādu ir neskaitām citu lūk. Un kā, ko mēs varam darīt šajā situācijā? Paldies un Figereido kundze. Šķiet, ka viņa ir devusies projām un viņa noteikti uh, apspriež savu ziņojumu grozījumus un Tagad komisāra kungs, profesora kungs, gribētu runāt par jautājumu, ko es uzdodu jau kopš jūsu mandāta sākuma, uzdotu atkal šodien. Tas ir kā nodrošināt to, ņemot vērā to, ka ir konsensus iekšējais tirgus ir svarīgs, tas ir viens no Eiropas Savienības panākumiem, tas ir ļoti nozīmīgi, mēs to nevaram ziedot, bet ir tagad liels trūkums tāds, ka visu laiku mēs esam dzīvojuši tā, ka Eh, eh, tā kā ekonomiskā monetārā savienība nevienmēr turējās uz abām kājām, iekšējais tirgus arī nevienmēr tāpat eh, varēja stāvēt uz abām kājām. No vienas puses brīvā pārvietošanās un kapitāla pārvietošanās, un otras puses dzīvais tirgus, jūs atsaucāties uz pilnīgi pareizi uz amerikāņu tirgu, fiskālā harmonizācija es nesaku harmonizācija, bet sadarbība, sociālie minimumi, sociālo tiesību pārnešanas iespējas starp dalību valstīm un konsolidēti eh, publiskie pakalpojumi. Lūk, jūs noteikti atceraties, ka tad, kad jūs e, sākāt savu braucienu pa galvaspilsētām un arī atskaitieties deputātu priekšā pār ekonu komitejas organizēto tikšanos ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Jūs jau norādījāt, cik grūti ir rast šo iekšējā tirgus līdzsvaru pie dalībvalstīm, un kā tagad nodrošināt to, lai šoreiz nebūtu tāds muļķu tirgus, kurā mēs teiktu, ka mēs virzāmies uz priekšu ar iekšējo tirgu, mēs liekam uz atkal uz galda pakalpojumu direktīvu no viens puses un ir jādara pārējais, bet pārējais neiet uz priekšu. Un kā tad mums panāk to, lai viss tā paketi šoreiz turās kopā? Un kā tad jūs redzat sava ziņojuma turpinājumu, jo savā ziņojumā jūs piedāvājat izveidojot, teiksim, par fiskālajiem eh, jautājumiem runājot darba grupu, kur vadīt nosūtītu komisiju, un es dzirdēju, ka padomē ir darba grupa, par, un kas būtu jādara, lai varētu īstenot to vai citu jautājumu. Jā, un kādi būtu jūsu priekšlikumi, kā jūs redzat pēcdarbu? E, protams, jā, ja jūs. E, Es saprotu, ka jūs esat pabeidz savu darbu, bet tomēr, kā jūs domājat, to varētu labāk izmantot visas trīs institūcijas. Paldies priekšsēdētāju un Morēns kundze mums gandrīz vai vizuāli iztēloja to, kā, at, kā pātrinās šī konkurence ar BRIK jeb eh, Beļģīndi, Ķīnu, un es domāju, ka ar Brazīliju, Indiju, Ķīnu, un es domāju, ka mums ir eh, <clears throat> jādomā vairāk par konkurētspējīgas Eiropas veidošanu un nacionālismu. Um, eh, nacionāli musplīdi nevarētu palīdzēt, bet šeit mēs atkal domājam par plašāku Eiropas Savienības redzējumu, piemēram, par finanšu resursiem, budžeta resursiem. Un ir ļoti interesanti no jums uzzināt to, ka šis pielāgošanas fonds izrādās potenciāli institūts interesants instruments, bet tajā pašā laikā, ja es pareizi sapratu, ņemot vērā tos izaicinājumus um, un šo izaicinājumu mērogu, ar kuriem mēs saskaramies ikdienā, kuram, kuriem tiek pakļauta Eiropas ekonomika, es atkal gribu atgriezties pie paketes iedziena, kurai ir jābūt uh, Eh, lielajam galvenajam darbības virzienam un pēcdarba virzienam. Ko tad ar to es domāju? Manuprāt, šoreiz tas risks, par kur jūs bažieties, kā tirgus daļa vai integrācijas vai liberalizācijas daļa virzās uz priekšu un sociālā daļa uh, Eh, fiskālā daļa aprobežojas tikai solījuma līmenī, to nevar pārbaudīt, jo, manuprāt, šodien eh, politiskā grība virzīt uz priekšu tirgu ir ļoti ierobežota vairākās dalība valstīs. Tātad eh, tas nav progress, kas ir saredzams citās frontēs, un es domāju, ka risks virzīties virzīt uz priekšu tirgu vai cerību e, virzīt šo tirgu ir ļoti ierobežota. Un es domāju, ka tajā, kas attiec uz pēcdarbu un uz uzraudzību, es par to varēšu vairāk runāt 20, vairāk pēc 20. jūlija, jo e, prezidents Barozu man ir uzaicinājis uz uz kolēģi, lai mēs komisijā apspriestu šo pēcdarbu, un es zinu, ka visas trīs institūcijas eh, ļoti rūpīgi tam seko, un, protams, jūs zināsit, it īpaši par eh, iniciatīvas ziņojumu iekšē tirgus eh, komitejā, un es redzu šajā sakarā ļoti, ļoti rūpīgu sekošanu no dažādu parlamentu komiteju puses, no, no institūciju puses, un es domāju, ka ir ļoti būtiski ir paturēt redzējumu šo paketi kopumā, pretie gadījumā evolūcija un attīstības priekš nevirzīsies, un šajā gadījumā es domāju, ka priekšsēdētāja loma, it īpaši komisijas priekšsēdētāja un Eiropadomas priekšsēdētāja loma būs būtiska. Es uzsveru Eiropadomas priekšsēdētāju, tāpēc, kā runājot par padomu, tās jomas, kas attiecas, eh, uz kur attiecas šī stratēģija, ietilpst eh, konkurence Rences padomes, eh, sociālo lietu padomes, ekofin padomes jomā un Es gribētu sacīt, ka jau pēc noklusējuma šī pakete var tikt veidot tikai tad, ja politiskā vadība padomas līmenī, ja to ņem savās rokās padomas pastāvīgais priekšsēdētājs. Un es ceru, ka viņam būs iespēja uzskatīt to kā integrācijas elementu ekonomikas, ekonomikas pārvaldības ietvaros. Un tieši tas pats attiec uz komisiju. Es domāju, ka eh, visās trīs institūcijās ir jāveido holistiskāka pieeja nekā līdz šim, un, manuprāt, loma sadalījums ir ļoti skaidrs, jo komisija paliks institūcija, kur ir ar inistu, e, iniciatīvas pilnvarām un kurai ir līguma sargātājs pilnvars un iztenotājs pilnvars. Par likumdošanas procesu runājot par jomām, kas, uz kurām attiecas vienotā tirgus atveseļošana, es domāju, ka būtu ļoti interesanti, un es zinu arī, ka šajā sakarā ir izskrējuši domas, ka parlaments un padomi, lai viņi pārņemtu domu par pātrināto uh, virzību likumdošanai, tāpat kā tas bija pēc uh, eh, 85. gada uh, eh, Delora komisijas baltās grāmatas, lai būtu iespējams unitārs redzējums un varētu veikt savlaicīgi visus pasākumus. Tāpēc es ar ļoti lielu uzmanību un interesi sekošu šī visa procesa virzībais priekš. Paldies par šo viedokļu apmaiņu un komitejas locekļu vārdā es gribētu jums pateikties. Es domāju, ka tas bija ļoti interesanti, noderīgi, auglīgi. Varbūt mums vajadzēja jūs uzaicināt mazliet ātrāk, bet nu labāk vēl kā nekad. Un, e, arī E, šeit komitejas locekļu vidū ir deputāti, kas ir ļoti mobilizēti visai šīs paketes jautājumā. Katrā ziņā paldies jums liels! Dārgie kolēģi, aicinu atgriezties pie mūsu izveidotā saraksta un dodu. Do jā, esiet tomēr eh, mazliet eh, sintētiskāki savās runās, lai mēs turētos pie, eh, pie mūsu grafika Džīnai Lambērē dod vārdu. Mm, just a, uh, two, three short points from um, our, our main... Lies paldies. Mm, jautājums par pamat direktīvu ir ļoti svarīgs. Uh, patiesi mēs mēģinām noteikt standārtus un kopējas idejas, kādā veidā to panākt, kā sasniegt vienotu viedokli, kas ir būtiski svarīgi pieejai, tirgumu pie, dalībai un tā, lai cilvēki varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi un 133. grozījums un arī e, pārējie tieši attiec uz to. Dažus vārdus par paskaidrojumu. Kad mēs balsosim par šo jautājumu rīt, ir daži grozījumi, kas nāk no skandināvu kolēģiem. Te mums ir problēmas, jo te pastāv atšķirības starp eh, minimālo ienākumu un minimālo algu. Mēs mm, eh, saprotam sociālos part partnerus, kur ir līgumi par algām. Tas nav tas pats, eh, kas ir minimālais ienākums, piemēram, kad jums zaud, esat zaudējis darbu un jūs esat atkarīgs no sociālā pabalsta. Mēs esam pret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 Eh, priekšsēdētāji, diemžēl es eh, nesadzirdēju slāgā savu uzvārdu atvainojiet. Ļoti īsi. Vispirms es vēlētos pateikties referentei, ka tā skata šo ļoti svarīgo tematu. Es iesniedzu grozījumu projektu priekšlikumu attiecībā uz uh, personām ar īpašām vajadzībām, ar īpašām vajadzībām, jo šīs personas daudz vairāk ir pakļautas nabadzības riskam. Esmu pārliecināts, ka, ka būt uh, uh, lielākā vecumā un ar īpašām vajadzībām ir bieži vien saistītas lietas. Es eh, domāju, ka ir arī atrasti vairāk labi kompromisi, jo var eh, kompromisā atstāt visas mērķu grupas. Tomēr vienā no kompromisiem es gribētu pasvītrot to, ka ir jāņem vērā, publisko interesu jautājumu šeit ir runa par ceturto kompromisu. Sākotnējā tekstā un manā kompromisā ir likts uzsvars uz eh, vispārīgo interešu raksturu šiem pakalpojumiem, ko nodrošināt valsts vai pašvaldības, un būtu jāpadara ēkas piekļūstamas. Jā, nodrošina nu piekļuvēkām. Diemžēl eh, šis eh, jēdziens vispārīgo eh, interešu pakalpojumi šeit nav kompromisa, un es ceru, ka tajā pašā laikā visi kompromisa priekšlikumi tiks atbalstīti no komitejas locekļu puses, un es uh, lielas cerības lieku uz debatēm kompromisu sakarā, un es ceru, ka tiks rasti risinājumi un vajadzēs panākt vēl citu saskaņošanu šī punkta sask eh, sakarā. Euh, monsieur, euh, cher collègue, je vous... Dārgie kolēģi, es lūdzu jūs izteikties īsi, pretējā gadījumā mēs līdz galam netieksim. Kristēns Sems un pēc tam koferā. Tak, fru formand, og tak til ordføreren for arbejde. Paldies, eh, paldies mm, eh, referentam, runāšu īsi kopā ar kolēģiem no eh, Somijas, Jakomsan un arī no Zviedrijas. Es iesniedzu vairākus grozījumus 67, 110, 144. Tas viss attiec uz kompromisu K un M IK un M. Eh, Tētisībā uz valodas jautājumu franču tulkojums ir eh, kā pamatdokuments. Angļu tulkojumā ir nepareizības, ir tīpaši tas attiecas uz kompromisu I un kā lūdzu to papētiet. Man arī šeit vēl viens labojums kopā ar kolēģiem. Uh, Es arī esmu iesūtījis 78. grozījumu, kur mm, es iesaku svītrot otru daļu, bet tas kompromiss eh, grozījumā nav noticis. Lūdzu pārbaud un eh, izņemiet 78. no eh, kompromisa grozījuma jo mēs gribam eh, atcelt 78. grozījumu. Paldies! Konferāti, lūdzu. Paldies. Man ir divi jautājumi mēs redzam, ka šeit ir nesaprašanās, kas rodas tulkošanas procesā, jo mēs esam šī procesa jau beigu daļā, kur joprojām ir grūtības saprasties, tas nav labi. Mēs te runājam par min minimālo ienākumu, nevis minimālo algu, jo alga ir darba rezultāts, tas ir atalgojums par darbu tas ir skaidri jādefinē, un tas ir norobežots jēdziens tas ir atšķīs no tā, par ko mēs runājam. Un eh, nabadzības eh, apstākļos eh, te ir lielākties cilvēkam nav darba. Daudzi no tiem ir nabadzīgi, tāpēc, ka viņiem nav šī ienākuma. Mēs runājam par minimālo ienākumu Te mums tas jau ir novecojis jēdziens, mums te jāstāsta tie elementi, kas ir saistīti ar ienākumu, kas eh, attiec uz tik daudziem cilvēkiem Eiropā. darbs, ko, ko veids eh, referents un ēnu referents patiešām ļoti nodara te problēma attiecībā uz kompromisu M pastāv, un te ir jautājums, vai ir nepieciešama ES direktīva vai nē. Man liekas, ka risinājums ir saprātīgs. Tas nosaka, ka direktīva ir liederīga, bet te, te ir arī sasaiste ar atšķirībām, kādas pastāv. Uh, un kas acīm redzot arī tur, turpinās pastāvēt atsevišķās dalībvalstīs. Es novērtēju šos pūliņus. Es iegrie, iesniedzu grozījums, ka, kas pieprasīja šo direktīvu un viss, bet šis noskaidrojums un skaidrojums un šis elastīgais elements ir svarīgs atšķirības dažādās dalībvalstīs, kas sasaistās ar šo valstu vēsturu, un to nevar vienkārši atrasināt vienkārši ar tekstā. Tas ir ļoti labi pateikts, es to novērtēju. Uzskatu, ka piemērojat uh, uh, dažādības elementus un pieeju, eh, ka, ka dažādi uh, uzskati uh, Tas, protams, viss nāk no šo valstu vēstures gadu desmitgaitā. Merci, Madame Rapti, malheureusement nous a quitté, donc je donne la Rapti kundze ir devusies prom, tad es dodu vārdu Morēna kundzei un kundzi Logundzi. Morēna kundze vispirms. Ļoti īsi priekšsēdētāji. Es. Uh, gribu izteikties Paskāla Gruņa vārdā, kurš ir piedāvājis 132. grozījumu, lai. Eh, jā, tas attiecas uz cīņu pret eh, nabadzību, lai dalībvalstis veiktu pasākumus cīņā pret eh, cilvēku finansiālu nedrošību, izvairoties no viņu ieslīgšanas pārlieku dziļos parādos. Mēs vēlamies, lai šī pārlieko lielo parādu problēma tiktu risināta ar šo grozījuma projektu bankām. Nevajadzētu ievilkt visgrūtākajā situācijā esošo iedzīvotāju daļu pārlieku dzīvos parādos un jāpiemēro sankcijas šajā sakarā. Grupa, paldies, Grunzīlī kundze. Grazie signora Presidente. Intanto volevo tranquillizzarla. Jā, paldies. Es nesatraukšos ņemot vērā manu veselības stāvokli. Es gribu mm, izteikt eh, pozitīvu novērtējumu eh, par lielisko darbu, ko veids referents bet tomēr šeit ir būtisks trīs būtiski svarīgi e, jautājumi. Es gribu e, tos apkopot. Pirmkārt, pamatdirektīva par uh, minimālo ienākumu. Mēs tam nepiekrītam. Mēs uzskatām, ka šādi jautājumi ir jāregulē nacionālajā līmenī un ievērojot subsidiaritātes principu. Uh, Mēs piekrītam sociālai palīdzībai, kas kas arī minēts arī, ka padomas direktīvā, kas izdod pieņem 92. gadā, mēs negribētu tādu direktīvu, kas būtu ļoti saistoša. Otkārt, Te ir kā kompromiss uh, grozījums un uh, eh, 104. grozījums. Acīm redzot, te ir runa par uh, vispārēju pieeju bez fiziskām barjerām, eh, arī bez kādām komunikācijas barjerām mājokļi, termins angļu termins housing šeit nebūtu jālieto, mēs uzskatām, ka to ir jāregulē nacionālā līmenī, un tas nav šeit jāiekļauj, jo mājokļi jau minēti tik daudzos uh, likumdošanas aktos. Treškārt, e, I, I kompromiss, 33. grozījums. Mēs neatbalstam uh, Uh, vārdu clandestine, uh, tas ir slepens, nelegāls. Mēs teiktu, un arī etniskā, ir tajā skaitā, etniskās minoritātes, tajā skaitā arī Romas, uh, Romas un, um, jo tādā veidā mēs diskriminējam pret, uh, attiecībā pret citām minoritātām. Vienkārši atstāt vārdus etniskās minoritātes. Paldies! Referents kundze, es došu jums vārdus, tāpēc tomēr lūdzu izteikties maksimāli īsi. Es apzinos, ka jūs to mēģināt darīt. Paldies! Priekšsēdētāji ir skaidrs, ka ir ļoti grūti izteikties īsi atbildot uz tik daudziem jautājumiem. Un neraugoties uz visu paveikto darbu, tas būs īsi. Es tomēr gribu pateikties vispirms visiem, kas man ir palīdzējuši, un to, neraugoties uz visu darbu, ir ļoti lielas grūtības ar atsevišķiem apsvērumiem, grozījumiem un kompromisiem. Dažas grūtības ir atrisinātas, jo ja vēlos norādīt, ka pirmkārt, izvairoties no grūtībām, e-grozījums par imigrantiem un etniskām minoritātēm. Mēs šeit, šeit mēs nevēlamies konkrēti nevienu pieminēt. Mēs arī jau lūdzām sekretariātu, lai šis temats tiktu atrisināts tālākam. Runājot par dzīves apstākļiem dzīves vietu. Tautas partija mums ir iesniegusi divas atšķirīgas pozīcijas dzīves vietas sakarā, un mēs paturēsim mana ziņojuma versiju, jo šī versija neuzliek nevienam par pienākumu ņemt vērā to, lai visās dzīvesvietās un mājokļos, lai tie būtu pieejami visiem ar īpašām vajadzībām, bet tikai tās, lai būtu mājas ar nosacījumiem personām ar īpašām vajadzībām. Tas ir ļoti svarīgi. Nepieprasīsim eh, neko no visiem, bet lai E, mēs esam to jau aizstājuši citos ziņojumos. Šis pats jautājums ir jās, jāats, jāizstāv arī šeit. Mums ir jāizstāv uh, e, to personu tiesības, kam ir īpašas vajadzības. Tāpat arī visu grupa dalība, tas ir princips apvienoto nāciju konvencijā, grupu dalība, un mums ir jāpatur spēkā šis priekšlikums, apzinoties to, ka šajā pašā daudz partijā ir divas atšķirīgas pozīcijas šajā jomā. Tālāk. Domāju, ka problēma, kurā turpina pastāvēt, un gribētu, lai tā tiktu reizi par visām noskaidrot, ir Eh, nu, ir atšķirība starp minimālo algu un minimālo ienākumu. Mēs vēlamies runāt tikai par minimālo ienākumu, nevis par minimālo algu. Tā tad, eh, jo minimālā alga ir kaut kas atšķirīgs, tā ir samaksa par darbu, savukārt minimālais ienākums ir ienākums, Eh, tam, kuram nav, nekā, nav citas iztikas, par ko dzīvot, un tāpēc, lai valsts garantē minimālos eh, dzīves apstākļus tiem, kuri nestrādā. Tāpēc mēs esam šeit, un par to ir arī runā nodrošinot un sniedzot kritērijus un principus, kas nosaka minimālos nosacījumus tām personām, kuras ir vislielākajās grūtībās. Un to, ko mēs, tas, ko mēs gatavojam šobrīd, tas, ko es aizstāvu jau ilgus gadus un ko daļa dalība valstu ir apsvērusi šo minimālo ienākumu, bet atsevišķās dalība valstī šis jautājums nav ņemts vērā. Un šis ir brīdis, kad nabadzība paliek vēl asāka, un neaizmirsīsim, ka šis ir Eiropas cīņas pret nabadzību gads. Es Eh, zinu, ka uz beigām atstāju visgrūtāko. Mēs zinām, kurš tas ir. Tas ir Eiropa, tā, tas, tā ir Eiropas pamat direktīva. I, um, eu, eu vou aqui adiantar duas ou três ideias, mesmo sabendo. Es mēģināšu izskatīt ar jums divas vai trīs domas, tā skaitā. Uh, vēlos, eh, domas, kuras vēlos izskatīt kopā ar jums. Šajā priekšlikumā mēs varētu atvērt iespēju mutiskam grozījumam un atbildu ar to Linas kundzei lai mēs varētu nomainīt Eiropas pamatdirektīvu ar Eiropas likumdošanas iniciatīvu. Direktīvu nomainām ar Eiropas likumdošanas inici iniciatīvu. Es zinu, ka pēc tam ir vēl viens grozījums, neatkarīgs un atsevišķs. Tas ir. E, grozījums numur 88, kurā tiek norādīts Eh, norādīta eh, un pieprasīta pamat direktīva 88. grozījumā. Es domāju, un tas ir mans referents viedoklis, ka mēs varam svītrot šo uh, pamat direktīvas iedzienu, jo par to jau ir runa iepriekš. Es zinu, ka neraugoties uz to visu, tomēr ir grūtības, lai mūsu kolēģa Linna pieņemtu šo grozījumu e, un e, jautājumu, ko es šobrīd viņai skaidroju. Tāpēc es vēlētos, lai tas tiktu pārveidots par Eiropas iniciatīvu, kas ir paredzēta kas ir paredzēts aiz, eh, skatīt jautājumu par minimālo ienākumu, un pēc tam mēs varētu runāt par dažādām nacionālajām praksēm, koplīgumiem un tā tālāk. Un tāpēc tiktu svītru, svītrotu pamatdirektīva, un mēs to pārveidojam par Eiropas iniciatīvu. 88. grozījumā mēs turpinātu runāt par pamatdirektīvu, un mēs to atkal nomainītu ar likumdošanas iniciatīvu. Tie, kur aizstāv pamat eh, direktīvu, tad eh, aicinu balsot pār 88. 8. grozījumu, kas būtu papildinājums apsvērumam M. Un tā ir iespēja, kas šobrīd mums ir. Bet Eh, ir arī tiesa, ka es vēlos dzirdēt jūsu atzinumu, jūsu viedokļus politiskajās grupās. Ko jūs par to domājat? Liberāļu un tautas partija balsotu eh, par kopumu grozījumiem un apsvērumiem. Un tas ir tagad pēdējais mēģinājums panākt kaut ko pozitīvu. Es un pārējie aizstāvēsim pamatdirektīvu un balsosim par pamatdirektīvu, bet 88. grozījumā un nevis M apsvērumā. Priekšsēdētāji, ja būtu iespējams, šeit piešķirt vēl vienu minūti, lai, lai es dzirdētu, ko, kas par to tiek domāts. Um, es gribētu izaic, uzaicināt ēnu referentus, bet jautājums ir jā vai nē, jo pēc tā mums vēl ir divi darba kārtības punkti, kurus mēs nevaram pārcelt. Rundzeli kundze. Bon. Varbūt eh, citas grupas ir eh, lielākā gatavības pakāpenē. Nē, es esmu gatava. Un mums, man, tas nav, nav iespējams, atvainojiet, turpināšu itāliski, man tā būs vieglāk. Mums tas nedara, jo šeit nav runa par 88. grozījumu, kas rada problēmas, bet ir citi, kur mēs eh, runājam par direktīvu, tātad eh, vārds iniciatīvā eh, ir jāliek visur visur vārds iniciatīva tādā gadījumā. Mēs tātad pieņemam tādu, kā referenti piedāvā to grozīt. Jautājums eh, ir par to. Un pēc tam jūs grozītā veidā. Bet eh, jautājums ir par to, vai jūs pieņemat tem kompromisu tādu, kādu to piedāvā grozīt referentē ņemot vērā to, ka tas neatieksies uz eh, citiem groziem, kas tiks likt uz balsojumu, pret kuriem jūs varēsiet balsot eventuāli. Tātad jūs piedāvājat grozīto M grozījumu. Jūs eh, pieņemat Eiropas iniciatīvas eh, formulējumu. Par jums tā nav problēma. Es darīšu zinām referentei mūsu, mūsu lēmu vēlāk. Tad, kad mums būs teksts, mums ir vajadzīgs teksts. Grozīt teksta mums nav. Senhora Presidente, muito obrigada. Eh, é... Paldies, priekšsādātājs. Teksts ir ļoti vienkāršs. Izņemt vārdu pamat direktīva un tā vietā likt Eiropas iniciatīvu. Tas arī ir viss. Labi, piekrītam. Frederiks Dārdens šķiet, ka nekādu grūtību nav. Līnas kundze nav klāt, Arkinas kundze, Līnas kundze, nē, tomēr viņa ir klāt. Es, es, Līnas kundze. Thank you, I'm not seeing it. Yes. Es atvainoju. Es stāžu jums blakus, un nu, dīvaini, ka es mani nevarēju, bet nu labi. Ja būtu teksts, ka šīs iniciatīvas rezultātā jārada rīcības plāns, kas pavadīs Eiropas iniciatīvas īstenošanu attiecībā uz minimālo ienākumu Eiropas valstīs, un nebūtu teksta par pamatu direktīvu, tā būtu vienīgā atšķirība, tad vārds iniciatīva Eiropas līmenī būtu tā vietā, un tad es tam varētu piekrist, jā, paldies. Lambers kundze, nu paldies. Lamberts kundze, jūs piekrītat no zaļajiem vai kāds gribat izteikties? Neviens. Uh, Tā tad nekādu īpašu grotību nav, ar to mēs būsim pabeiguši skatīt šo darba kārtības jautājumu. Balsojums rīt, paldies visiem par, par viņa un viņas devumu tā sagatavošanā, veidojot kopīgu risinājumu, un mēs tagad nonākam ar lielu kavēšanos atvainojiet un es atvainojos arī Moreira kungam, bet mums bija nepieciešams eh, vēl stundas ceturksnis. Eh, un, un šis eh, stundas ceturks, lai pabeigtu punktu Morēnas kundze, jums vārds par grozījumiem, man šķiet, ka jūs vēl neesat saņēmusi. Par ko mēs runājam? Par kompromisiem. Uh, Bet jums tiek dots vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji, mēs mēģināsim mazliet atgūt laiku par šo dosiju vispirms. Es gribētu paziņot visiem, ka ir neliels grozījums, neliela kļūme 53. endeļa godījumā kas attiecas uz 12. punktu atzinumam un nevis 11. Tas mazliet maina, eh, maina lietas balsojuma kārtībā, tāpēc es gribēju jūs eh, par to informēt visus kopīgi. Es gribēju sacīt, ka šis atzinums ziņojums tika sagatavots pirms budžeta un eh, uzklausīšanas un uzklausīšanas par uh, eh, transferu uzņēmumiem un pirms uh, eh, uh, izpētes misijas Sīrijā Un tāpēc jūs atradāt trīs grozījumus, kurus kopīgi ir parakstījuši īrijas delegācijas deputāti. No 58 grozījumiem 10 ir kopīgi delegācijas parakstīti grozījumi, kurā ietilpa piecas politiskās grupas. Praktiski nav kompromisa grozījumu, jo Mēs tik daudz strādājām kopā vienu un otri, ka e, sagatavotie grozījumi e, atbilst mums sagatavotajiem un atbalstam lielāku strādājošo integrāciju, vairāk sociālo dialogu. Plus forte implication euh, des États et des élus. Un vai lielāka iesaistīšanās nacionālajos līmenos, līmeņos un jāpievieno e, ierobežojumi globalizācijas e, pielāgošanas fondam, to mēs gribējām skatīt ar darba grupam dažādajās eh, modifikācijās. Mēs gribējām, lai šis fonds ir elastīgs un Tāpēc mēs esam ļoti motivēti runājot par šo elastīgumu un no tā izriet arī globalizācijas fonda, pielāgošanas fonda noderīgums. Un tagad es gribētu e, ieviest mazliet skaidrību par dažiem punktiem, dažiem grozījumiem, kas ir mazliet sarežģītāki, kur mums ir nepieciešamas e, kolektīvas pārdomas. It īpaši es domāju par desmito grozījumu, ko piedāvā Kornelisena kundze, kurā e, bija mūsu īrijas misijā, es nezinu, vai viņi ir klāt, nē, ir gan es viņu redzu patiesībā, šis desmitais grozījums pieprasa no komisijas pārcelt Eh, termiņu no 24 uz 36 mēnešiem. Savukārt ar mūsu veikto darbu eh, globalizācijas fondam un sociālajiem fondam mēs redzam, ka eh, globalizācijas fonds nevar paturēt um, Eh, patur eh, nomainīt eh, vai tikt izmantots kā sociālais vai kohēzijas fonds, un tāpēc atstāsim to konkrētām momentānām situācijām, un sociālais fonds tiek atvēlēts struktūrālākām politikām, to es piedāvāju Kornelisens kundzei. Otrais punkts, par kur es gribēju runāt, attiec uz 15. grozījumu, kur piedāvā Dārdēnkungs. kungs Un šeit ir runa, manuprāt, par um, to, ka tikt integrēti sociālie partneri, kas ir uh, pilnīgi normāli, un rakstot to, mēs vairāk pirmkārt iekļāvām šo vēlmi sadarboties ar sociālajiem partneriem. Mēs redzējām Dēlu gadījumu īrijā, kur nebija sociālo partneru, tāpēc viss tik slikti tur noritēja. Katrā ziņā es domāju, ka vajadzētu lūgt atsevišķu balsojumu, balsojumu padaļām pēdējā grozījumā. Uh, es domāju, šo pēdējo daļu, lai varētu pilnībā iztenot savu lomu pieprasījuma apmierināšanā. Savukārt es atgādinu, ka pieprasījums ir nacionālais un tikai nacionālais pieprasījums, un varētu notikt konsultācijas pirms tam, bet sociālajiem partneriem nav stingras lomas tajā ziņā, ka satiecas uz pieprasījuma sagatavošana, kas ir valsts pieprasījums. Es turpinu atkal un Tas ir samērā viegli. 22. grozījumā Rija Omena Ruitena saka, ka viņa pieprasa ir nepieciešama globalizācijas fonda ātra ies, piemērošana masveida atlaišanas gadījumos, katra draudu gadījumos, bet jānorāda, ka šis fonds netiek mobilizēts draudu gadījumos, bet tik tiešām, ja notiek šāda atlaišana. Tālāk 35. un 43. grozījums varbūt tas ir tulkojums, uz tulkojumu attiecināms, bet gribu to norādīt šeit. Ir runa par e, grozījumu ar e, nodarbinātības e, bonām, laba, labu nodarbinātību spāņu. Spāņu valodā tie ir kvalitatīvi darbi un vācu gadījumā nedrošas darba vietas. Tāpēc ir uh, ļoti grūti šeit atrast, eh, par ko tad īsti ir runa, jo šobrīd es nes, nevaru pateikt, par ko tad īsti ir runa. Es, es domāju, ka, nu, ka grozījums būtu labs, ja tas ir kvalitatīvs vienīgi ar nosacījumu, ja tikai tas nav nedrošs. Un tagad es atgriežos pie Euh, l'amendement euh, 18, aussi, pardon, 48, 48. Pie 48. grozījuma, kura sakarā pēdējā daļā mēs varētu pieprasīt atsevišķu balsojumu. Tāpēc, ka šeit ir runa par. Jā, šeit es lūdzu jūsu uzmanību pie šīs problēmas. Šeit ir runa par dalība valsts neizcelsmes pilsoņi, kas, e, uz kuriem var piemērot globalizā FEM. Un pat norādīts, pat ja tie uzturas citā valstī, tīpaši, ja ir runa par e, citu valsti. Un šeit būtu domāts, ka fonds varētu tikt mobilizēts strādājošajiem kas nebūtu Eiropas Savienības e, pilsoņi. Šeit tik tiešām ir problēma. Pirmajā daļā mēs redzam, ka FEM tiek pieprasīts nacionālā līmenī tiem strādājošajiem, kas paliek šajā dalībvalstī, un mēs redzam otrajā daļā rodas problēma, jo tie ir strādājošie, kas varētu atrasties citur, vai tā būtu poļi, piemēram, kas uh, kas eh, strādā īrijā, kas atgriežas Polijā, vai tie būtu citu valstu strādājošie, mēs redzam, ka tas neatbilst eh, fonda, fonda mērķiem. Lūk, priekšsēdētāji, jūs gribētu, lai, lai, lai es runātu ātri, es mēģināju runāt maksimāli ātri, tas ir viss. Paldies, Harkinis kundze, pēc tam Kornelisen. Eh, Jā, paldies, un nu, paldies Norēns kundzei par lielisko ziņojumu un lielisko sadarbību. Daži komentāri arī mēģināšu ļoti ātri. Morēns kundze arī jau pateica dažu no tā, ko vēlējos sacīt. Piektais grozījums, ko Nelīsens kundze to iesniedza. Patreizais teiks, the moment redundancies are announced, tā vietā, lai um, tad, tad uh, paredzēt šādu tekstu, es vēlētos nedaudz precizēt tekstu, pastāv to dienas ziņā tālāk. Uh, Jūsu pašu grozījums priekšsādātā 12. grozījums. Un es piekrītu, ka sociālajie partneri ir tā tā, ka jāiesaista, bet jūs runājat šeit par to, ka sociālajie partneri, ka tiem ir jāformulē komercijas plāni. Es neesmu droši, ko tas nozīmē. Mēs dzirdējām, ka Morāns kundze sacīja, ka tie ir nacionālai pieteikumi, darbos pieteikumi, kas tiek iesniegt dalību valstīs, bet uh, grozījumi, kas aicina pilnīgu, nu, ja ne sadarbību, tad uh, pilnībā iesaistīti no sociāla partneru puses, iespējamības gadījumā, nu, to es atbalstītu. 13. grozījums nedaudz dīvains rakstīts, sekmēt sociālo dialogu ar sociālajiem partneriem un uzņēmējiem. Sociālais dialogs ir apsveicama lieta, bet kā to var sekmēt ar uzņēmējiem, nu nezinu. Piekrīt Morēna kundzei par 15. grozījumu, par uh, da, balsojumu par daļām. Arī 17. grozījums tas pats. Tur mēs runājam par nacionālajiem tiesību aktiem. Es nevarētu atbalstīt 19. grozījumu, katrā ziņā nevis no tā. 23. grozījums jautājums man šai sakarā. Es neesmu parakstījis, ja tam šī grozījuma ir sacīts, ka regula ir jāgroza, lai dotu iespēju iekļaut eh, tur visus darbiniekus, kas viena eh, gad, gadiem ietvaros sektora un reģionālā cietuši. Un, manuprāt, tas jau ir iespējams, varbūt komisija varētu paskatīt, vai ir vai nav. Nu, citādi es varu atbalstīt šo grozījumu. Tālāk, Konvencijas kundzes grozījums numur 24. Te ir runa par to, ka jāpārvar segregācija starp uh, um, darbiniekiem, kas var pretendēt uz fondu un citiem darbiniekiem šajā pašā jomā. Nu jā, tā, to, ka mēs apmeklējām Limeriku, mums, uh, mūsu uzņēmums to vērsta. Šis garantija fonds par daudzā ziņā ir ekstra, kas nāk no Eiropas Savienības, tāds kā sunis bonus, un uh, es nezinu, vai mēs tas palīdzēs šo te segregāciju, šo te nošķirtību ar fondu palīdzību var mazināt, nezinu. Tālāk, 31. grozījums. Atkal balsojums par daļām šeit. Ideja ir laba, bet šajā kontekstā, kurā izstrādāts ziņojums, es nezinu, vai te varētu būt runa par garantiju fondu. Tālāk jautājums par labajām darba vietām un tulkojumiem. Nu, jā, ir vairāk grozījumi septītiem punktam. Un es zinu, ka referente šos grozījumus atbalsta, un es arī pats būtu gatava atbalstīt vairāk no šiem grozījumiem, bet ja tie visi tiek pieņemti, tad teksts būs ļoti garš. Uh, Un būs ļoti garš šo labo darba vietu, ilgstošo kvalitatīvo darba vietu un tā tālāk. Nu, un es neesmu drošs, ka ir iespējams šo sarakstu tad attiecīgi adekvāti finansēt. 14. grozījums, 40. grozījums, respektīvi, nevar atbalstīt, jo tur sacīts eh, savās darba vietas, kas ir zaudētas globalizācijas dēļ, un, un eh, te ir runa arī par dalībvalstīm. Tādējādi mēs institucionalizētu dēļ lietu, par ko daudziem no mums ir nopietnas bažas. 44. grozījums pašās beigās sacīts arī par darba vietām sektorā, kurš uh, paliks dzīvotspējīgs. Varbūt drīzāk sustainable, nevis viable, būtu jāsaka angļu valodā, tad ilgspējīgs, nevis, nevis dzīvotspējīgs. Kaut kā tā. Un visbeidzot, un tas ir pēdējais koloniskās kundzes grozījums. Pat cilvēkiem, kas uzturās citā valstī, es saprotu, ka, ja viņi ir citā dalība valstī, jā, bet eh, citā valstī vispār, nu nezinu, vai šis juridiskais aspekts tur ir kārtībā. Uh, Un tālāk, visbeidzot, otrais jau saka, visbeidzot, 50. grozījums pāraucīt atbalstu, kas ir sniegts multinacionālajām kompānijām un izveidot investīcijas darbvietu rādīšanā, lai novērstu sociālo dempingu. Nu, otrā daļa ir kārtībā. Pirmā grozījuma daļa, manuprāt, nav tā labākā. To es droši vien nevarēšu atbalstīt. Vēl viens, kas teiksim, bija padomā, bet kolonijas kundzei tas bija tas ir viņas rīcībā, lai pagarinātu terminu līdz 36 mēnešiem. Referento neatbalsta. Kārkins kundze, es jūs apturu, jo jūs runājat pārāk gāri. Uh, un jums būs eh, divpusējas sarunas ar Morēnas kundz pēc sanāksmes pretie gadījumā. Mēs nevarēsim vairāk izskatīt pēdējo darba kārtības punktu. Kor, eh, Nelisena kundze, lūdzu izteikties jums tik tiešām telegrāfiski, un ja jums ir sarunas ar eh, Morēnas kundzi, jūs to varat īstenot ārpus sanāksmes, lai mēs varētu dot vārdu mūsu viesim Kornelisena kundze, bet telegrāfiski lūdzu. Thank you, Mrs. Chair. Paldies. Es mēģināšu pēc iespējas ātrāk. Tātad idejas par šī fonda trūkumiem ir tādas pašas, arī risinājumi tādu pašu, kādā veidā uh, iesniegumus pātrināt un arī laika posmu, kad šī nauda ir pieejama. Mums šeit visiem ir kopīgas domas. To acīm redzot var izrada, izdarīt jau mm, tuvākajā nākotnē, bet uh, finanšu satvars uh, ir kaut kas pamatīgāks. Es mēģinu arī to ietvert savā grozījumā, pi, piektajā grozījumā, uh, Te jūs norādījāt uz uh, valodas aspektu. Mēs labprāt to pamainīsim, lai to uzlabotu. Tā ir vispārīga, vispārējā kopēja ideja. Daudz grozījumi, kas runā par uh, īpašu uh, budžeta pozīciju. Uh, Piektajā eh, grozījumā es mēģināju norādīt, ka labāk būtu uzreiz neizvēlēties risinājumu, bet noteikt kritērijus, eh, ka mēs vēlamies pātrināt šo procesu, mēs vēlamies būt elastīgāki un iekļaujošāki. Uh, varbūt mēs tomēr varam uzticēt Eiropas komisijai, lai tā sniedz lielisks spīdošs idejas un priekšlikums un arī dot atzinumu pēc tam, kad viņi pārskatīs šo regulu. Laiks īstenošanā es te īsten nesapratu Marēn kundzes problēmu, jo to jau eh, strādnieki norādīja ir tīpaši, kad aģentūras un uh, uh, reintegrācijas infrastruktūra tiks izveidot pēc tam, kad fondi um, tiks atvēlēti. Varbūt tas būt, varētu būt kāds pusgads pirms sāks intervence, bet ja jums viss šis process ilgs divus gadus, tad jau jūs nevarat to paveikt dotajā laika posmā. Uh, Varbūt labāk būtu bijis nosaukt konkrētus skaitļus. Es arī labprāt to pamainītu, ja tas um, palīdzēts panākt atbalstu. Uh, kas mani tūp pie sirds, es gribētu grozījums kādā veidā iesaistīt pašus strādniekus īstenošanas fāzē, jeb stadijā, uh, tas ir 11. Eh, 16. grozījums. Pagājušā mēnesī mēs esam, esam strādājuši pie tehniskās palīdzības 35 tūkstoši eiro, lai organizētu apmaiņas un gūtu pieredzi dalībvalstu starpā. Un, lai viņi varētu pieprasīt šo finansējumu, mēs arī lūgtu eh, viņus organ, norganizēt notikt eh, pieredzes apmaiņa strādnieku vidū. Īrijā ir mm, eh, paveikts lielisks darbs, viņi paši to visu organizējuši no paša sākuma, faktiski tukšā vietā. Vienmēr mums jāsāk tukšā vietā. Tā ir bija jautājumi. 48. grozījums par eh, nepilsoņiem. Tas būtu interesanti paskatīties Tieši tāpat kā uh, Harkeris kundze aicina jūs pabeigt sarunu ar Morēnas kundzi, un vienīgais, ka ja Morēna kundzei ir kādi informatīvi elementi, lai ņemtu vērā uzreiz abus jūsu viedokļus, taču šobrīd tik tiešām mums laika vairs nav. Es gribēju vēlreiz vērst Morēnas kundzi uz trešo grozījumu. Uh, Es īsti nesaprotu, kāpēc jūs to nevēlaties, un mans vēstījums jums ir tas, kā ņemot vērā diskusiju elementus budžeta komitejā, es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, ka pilnīgi skaidri, un varbūt par to ir jāpārdomā šovakar, un tam ir jābūt mutiskam grozījumam rīt, bet ļoti svarīgi ir tas, ka ja šajā komitejā ir konsensus, tad mūsu komitejas ziņojumā skaidri jānorāda tas, ka mēs vēlamies eh, padarīt par ilgadīgu šo globalizācijas pielāgošanās fondu un vēlamies pārliecināties to, ka vienkāršošanas un atkāpes, kas bija paredzētas krīzes gadījumā, tiktu ieviestas. Es domāju, ka šie elementi ir pamatelementi pēc debatēm, budžeta komitejā, kas atkal, Morēnas kundze, es zinu, ko jūs domājat, bet es domāju, ka tas ir iekļauts ziņojumā, ja es piekrītu, bet paturot prātā to, ka budžeta komitejā debatas būs tieši tādas pašas kā fondu izvietojot, un mūsu uh, ziņojumam ir jābūt pilnīgi skaidram, skaidrākam nevar būt, ja tur viss ir iekšā vēl jo labāk, tad paturēsim prātā pēdējos elementus teksta eh, korekcijām, lai mēs varētu runāt pilnīgi skaidri, Morēnas kundze. Es eh, saprotu, ka jūs eh, atbildēt, bet vai es to varu lūgt jūs to darīt divpusē, tāpēc, ka ar mūsu viesi Jā, pilnīgi pareizi. Es gribu aicināt kolēģus eh, pārunāt uz sarunu, lai mēs varētu saskaņot viedokļus. Paldies. Jā, tādējādi mm, eh, komiteju eh, atstās atsevišķi tās ievērojamākie locekļi, bet neko citu šobrīd nevar piedāvāt. Es gribu pateikties Moreiras kundzēm kolēģim no. Contre commune avec euh, Madame Marion. Tas komitejas uh, Un mēs runāsim eh, par. Eh, Ar pētījumiem attiecībā uz tirdzniecību un nodarbinātību eh, globālās krīzes apstākļos. Un Borēras kungs, es gribētu aicināt jūs un nodot vadības grožus Linnes kundzei. Liels paldies! Eh, Atsimredzot, jādod vārdu autoriem, tos jāuzklausa. Tomēr es vēlētos patie, eh, teikt, ka man ļoti patīkam būt šeit, lai varētu padalīties eh, ar domām jūsu komitejām mēs eh, eh, plenā sēdē sēdē, sēžam blakus. Es uzskatu, ka šajā ziņā, eh, par cik šis pētījums ir par nodarbinātību un tirzniecību, tikai dabīgi, ka mēs sanākam kopā, kā arī šīs grāmatas prezentācijā. Es tagad um, uh, lasīšu uh, kopsavilkumu šim uh, uh, pētījumam, kur ir analīze par iespaidu uh, un uh, arī kādā veidā tas viss iespaido mm, uh, algas bezdarbu, uh, nākotnes izredzes, uh, arī visas atbildes par to, ka kādas, eh, kādā veidā valdība var reaģēt uz nākotnes krīzi. Paldies! Es gribētu sveikt uh, um, autorus par šo eh, lielisko pētījumu, svarīgo pētījumu, kā arī grāmatu un arī par secinājumu un tām mācībām, ko viņi ieteica, ko mēs varētu, kā mēs varētu sekot nākotnē. Paldies! Liels jums paldies par šo ievadu. Es pāriešu to, to Lindošu frādu Marijam Jansam, kas ir vecākais eksperts SDO. Liels paldies par šo ievadu, paldies par šo iespēju būt šeit šodien. Es eh, eh, došu ieskatu par šo publikāciju. Šādā veidā tā izskatās šī grāmata. Tā ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Un mēs esam sa eh, sagatavojuši slaidus, bet es mēģināšu jūs iepazīstināt ar šo prezentāciju, un jūsu galdiem ir kopijas. Ehm, šī grāmata ir par uh, tirzniecību, nodarbinātību globālā krīzes, krīzē. Un te ir pievērsta īpaši, īpa, īpaši vērība sociāla dimensijai un globalizācijai. Un uh, arī citām uh, uh, un arī šī, šajā konferencē, kur mēs eh, arī runājam ar pasaules eh, eh, ar PTO organizācijām, kas nodarbojas ar migrācijas jautājumiem un nodarbinātības jautājumiem. Šeit mēs redzam ļoti daudz interesi, kas nāk no šīm uh, Eh, pusēm. Šajā grāmatā mēs mēģinājām analizēt un izprast to, kādā veidā šī krīze uzsākās eh, finanšu sektorā vienā valstī, kā tas mm, eh, pārgāja uz ekonomiku un tālāk, kā tā tika nodot no vienas valsts uz otru un kāda veidā tā iespaidoja E, vislielāko tiesu pasaules valstu visā pasaulē. Tas tā vairs nebija reģionāli. Viena no pārējais, viens no pārējais faktoriem e, bija tirzniecība, un šajā grāmatā mēs pētam, kā tirzniecība nodeva tālāk šo krīzi no vienas valsts uz otru, un kā tā iespēdoja nodarbinātību. Tirzniecība e, sabruka krīzes laikā Es nekad, nekādu, nekad tādu nesmu, neko tādu nesmu redzējusi. Un tas attiecas arī uz IKP globāli 12% uh, apjomā. Um, globāli tas bija sākumā 3%. Un eh, mūsdienās pašlaik šīs valsts ir ļoti integrētas un ir vesels globāls piegādes ķēdes. Piemēram, ja jūs eh, iegādājaties eh, mašīnu, tad tas iespēdo veselu rindu uzņēmumu, veselu rindu valstīs un uh, Līdz ar to ietekme uz tirzniecību ir ārkārtīgi liela un tālāk iespaido nodarbinātību. It īpaši to varēja just tajās valstīs, kur bija daudz eksporta tādos sektoros, kas es vairāk, ko krīzes vairāk ietekmēja proti degvielas sektors un arī automobiļu rūpniecība it īpaši un uh, valstis, kas uh, uh, piegādāja, piemēram, kā Ukraina, kas piegādāja tēraudu šai rūpniecībai, jeb arī, um, kas piegādāja um, gumijas izstrādājumus, piemēram, riepām Un, eh, protams, šis eh, eh, nodarbinātība kritās, jo kritās ražošana ASV, piemēram, arī Āzijā, arī citos sektoros Eh, eh, arī, piemēram, celt būvniecībā, celtniecībā tas bija gan ASV, gan Āzijā, un eh, visa nodarbinātība tika iespaidota, un, jā, ražošana iespaidota arī tirzniecība tiek iespaidota visur un šie efekti bija redzami. Pirmkārt bija uh, pazud darba vietas, zemākas algas un cilvēki atstāja darba spēku, tas samazinājās. Bezdarbs uh, izplatījās un uh, pat tagad ir grūti saprast, kāds notiek darba tirgu, un tāpēc ir ļoti grūti tagad ar to tik galā. Vienā uh, valstī zināms darba vietas skaits tika iespaidots, uh, citā valstī algas. Uh, tad kāda ir šī galvenā doma, ko krīze nodar, nodarbinātībai? lai saprastu labāk un sīkāk, kāda ir, ir īsti tirzniecības loma loma. Mēs skatījām vairākas valstis eh, daudz sīkāk. Un uh, arī attīstītajās, att, jaun, jaunatīstītajās zemēs, arī SDO satvarā, un likt viņiem izprast, kas viņiem notiek ar viņu ekonomiku un nodarbinātību. Mēs strādājam Ukrainā, Ugandā, Indijā, Dienvidāfrika, um, eh, Eģipte un uh, Eh, eh, pētījām, ko, ko tirdzniecība, kā tirdzniecība iespēdo nodarbinātību. Mēs bieži vien jūs domājat, nu tās ir ļoti atšķirīgas valstis, atšķiras no Eiropas, bet ir, eh, ir atzinumi, kas ir ļoti svarīgi arī Eiropas valstīm pētot šīs valstis. Ukrainā mēs pētījām koncerta, ko, eksporta koncentrācijas lomu jo uh, uh, uh, Ukrainā bija vienkārši finanšu šoks kas ietekmē eksportu, un valdība mums lūdza papētīt, kas īsti notika, un dot arī padomu, kāda veidā uh, eh, panākt uh, dažādošanu eksportā. Uh, pirms uh, Eh, jo viņi eksportēja pirms, ehm, pirms krīzes, un tagad visi tie sektori mainīja dabu, tie bija iespaidot no krī, Eh, iespēja krīze, un tas attiec arī sadraudzības valstīm, arī Rietuma Eiropā. Šie reģioni, eh, reģions iespēja krīzi, IKP eh, kritās un imports samazinājās, un arī Indija, Brazīlija. Uh, Te ir jautājums par koncentrāciju ne tikai produktu ziņā, bet arī uh, tas iespada partnerus. Mēs devām uh, padomu uh, valdībai diversificēt, jeb dažādot uh, ekspertu un ek, e-, eksportu un partnerus. Uh, un uh, veikt vien, vienlaikus ieguldījumus gan kapitālā, gan arī darba spēka prasmēs, kvalifikācijā un pāriet uz jauniem augošiem sektoriem, lai pag, pa, panāktu lielāku dažādību. Ukraina bija uh, zaudē darbus vismaz desmit sektoros valstī, uh, un uh, nodarbinātība samazinājās par 15%. Viens no tiem sektoriem bija uh, nemetāliskie minerālie produkti, un šeit tas saistās ar eksportu. Apmēram uh, ceturdaļa no darbietām pazuda. Un šis sektors uh, rada atkal saistīts ar eksportu, jo tā dod metaloģiskajai e, rūpniecībai e, ražošanas vielas. Un, ne, un līdz ar to nebija uh, uh, iespēja visu šo ķēdi Un šie sektori parādi, kaut, kaut gan ekonomikā visvairāk cieta mm, metaloģiskais sektors, bet tā iespaido arī nemetaloģiskās ražotnes. Un tas mums norāda, ka ir ļoti e, svarīgi saprast netiešos efektus un netiešo iespaidu, jo bieži vien e, valdības reiz ķeras par to sektoru, kas ir redzamākais Un kas notika arī um, uh, Ukrainā, viņi deva subsīdijas e, e, e, energoresursu rūpniecībai um, un arī piegādātāji cieta un darba vietas samazinājās, un tāpēc tas ir jāskat viss kopumā. Dienvidāfrikā um, arī šeit man ir vairāk slaidu, bet par tiem es tagad nerunāšu. Dienvidu Āfrikā mēs varējām daudz strādāt sarežģītākā veidā. Mums bija lielas statistikas apjoms, dati un arī, zināms, modelis jau šie modeļi. Varbūt ir vairāk teorētiski, bet viņi mums atļauj precīzāk izmērīt, eh, kāds ir ietekme tirzniecības šokam un arī apskatīties, kāds ir tieši netiešais iespējas un efekts, kādā veidā tas viss pārēt no eksporta eh, sektora uz pārējiem sektoriem. Viens no interesantākajiem atklājumiem ir, eh, kādā veidā eh, Eh, kādā veidā eh, tas eh, iespaidoja vairāk nekā 900 tūkstošu darba vietu Dienvidāfrikā. Ļoti svarīgi tas, ka apmēram viena trešdaļa no tiem faktiski bija netiešā krīzes iespēja rezultātā jo eh, mēs redzam to, ka eksporta mm, eh, eh, sektora rezultātā zūd darba vietas, bet, bet tas iespēda vispārējo cilvēkiem mazāk naudas, viņi iet mazāk uz restorāniem, viņi vairs nepērk tik daudz, un tas iespēda vispārējos sef, sektorus un tie netieši efektiem, netiešais iespējas patiešām ir ļoti liels un ļoti svarīgi arī politikas veidotājiem to ņemt vērā un skatīties, kādā veidā ar tiem var tikt galā. Vēl viens atklājums mūsu rezultāti eh, saskanē ar faktiskiem datiem. Eh, un mēs redzam, ka netiešais iespējas parādās diezgan ātri. Tur nav nepieciešami gadi. Tiksim, krīze varbūt ilgs gada, varbūt uh, iespaido uh, eh, dažs sektors, bet faktiski tā uh, izplatās visā ekonomikā un tieši no tā vajag izvairīties. Mēs arī skatījām, skatījāmies, kas tad ir tie cilvēki, kas ir tie cilvēki, kas zaudē darba vietas vai tie ar augstām prasmēm, kvalificēti, nekvalificēti vīrieši, sievietes, un mēs pētījām to arī Brazīlijā un Dienvidāfrikā. Dienvidāfrikā mēs redzējām, ka tie, tie e, ir pilsētu iedzīvotāji vairāk nekā lauka iedzīvotāji. Bet mēs redzējām, ka šajās uh, e, maisamniecībās uh, e, visi faktiski zaudēja gan uh, Eh, nabadzīgie, gan arī bagā, bagātākie. Jo varbūt daži bagātie ir vairāk zaudēji, viņi vairāk integrēti globālajā ekonom, ekonomikā. Un e, dati mums ļāva paskatīties, kādā veidā, e, e, ka, kas notika ar tiem, kam piederēja zeme vai kapitāls. E, Eh, kapitāla īpašnieki eh, tiešām cieta no krīzes, bet arī, eh, arī tie, kam ir ļoti zemas algas, cieta no krīzes. Visvairāk to, tas iespaidoja mm, gan pašus trūcīgākos, gan bagātākos. Tie, kas bija vidusslānī, tie varbūt cieta mazāk. Uh, Varbūt tas arī atkarīgs no eksporta struktūras tādā valstī kā Brazīlijā, kas ir vis, kur viss tas uh, koncentrējas uh, tādos rūpniecības nozarēs, kas, kur nepieciešams liels darba spēks. Vēl viena interesanta lieta - Brazīlijas pētījumā mēs pētījām valdības budžetu. Kādā veidā uh, Brazīlijas valdības budžets tika iespaidots no šīs tirniecības šoka krīzes laikā. Un uh, mēs izmērījām, kāds varēja būt zaudējums importa tarifos krīzes periodā, kāds uh, zaudējums būtu valsts ieņēmumos un arī netiešo nodokļu ieņēmumos Pieņemsim, ka valdība uh, grib uh, noturēt sabalansētu budžetu, lai varētu kaut kā kompensēt zaudējumus. Un mēs atklājām, uh, kas mums pārsteidza, ka Brazīlijai vajadzētu uh, palielināt tiešo ienākumu nodokli par 5%. Un kāpēc? Tāpēc, ka Brazīlija e, nav no tām, kas vairāk cieš no eh, krīzes, tā ir liela valsts, un e, Brazīlijā nav bijis nekāds finanšu šoks. Mēs arī neņēmām vērās stimulējošās paketes jo ir visa rūpniecības, visa procesa palielināšanās un e, šī 5% e, parāda tikai, cik liela depresija e, ir un kādā veidā tas ietekmē valsts budžetu. Tālāk par Liberiju. Protams, Liberija ir ļoti atšķirīga no Eiropas Savienības valstīm, un tur mēs nespējām veikt nekādu modelēšanu, tur nebija nekāda statistikas datu, lai izvērtētu to, kāda ir ietekme uz nodarbinātību. Tad mums nācās vākt datus uz vietām. Jāskatās, ka, kas tad notiek ar nodarbinātību, lai to sajust, un mums bija jārunā cilvēkiem ar reizes citām pusēm, ar sociālām partneriem, un tieši to mēs arī darījām. Kāpēc es pieminēju Liberiju? Jā, protams, tā ir ļoti atšķirīga no Eiropas Savienības. Un tomēr Liberijā mēs arī saskārāmies ar interesantiem piemēriem, kādēļ un kā šī te volatilitāte, ko mēs piedzīvojam krīzes eh, laikā, nu, šī tirgus mainība, ko mēs piedzīvojam pirms tam, eh, saskroties ar krīzi pārtiks tirgu, kā tad tas ietekmē ilgtermiņā ekonomiku un kā tas var jo īpaši ietekmēt valsts ekonomisko izaugsmi. Daudz šajos straujo pārmaiņu laikos eh, kompānijas vilcinās ar investīcijām. Tās baidās investēt, tāpēc, ka ir nedrošība. Ja nav investīcija, nav arī izaugsmes tādās valstīs kā Liberija, iekritumi ienākumi kreitās. Mājasemniecībās um, nebija ienākumu vispār, un viņi domāja par migrēšanu un um, izņemt bērns no skolām. Ja nav izglītības, nav produktivitātes, nav izaugsmas. Lūk, vienkārši ķēde. Tāpat arī valdības ba uh, spēja veikt sarunas arī varbūt ietekmēta Liberijā. Valdība ar uh, ārvalstu firmām runā par koncesiju līgumiem koncesijas attiecībā uz uh, kalnrūpniecību. Un pats cik situācija bija ļoti slikta, tad arī valdība dabūja ļoti sliktu līgumu sarunās par šo uh, darīšanu. Un līdz ar to tas nozīmē, ka arī nākotnē valdībai mazāk ienākumu. Nu, tas tikai viens piemērs nav, ko ekonomiski ilgu laiku, ka štrūksmainība volatilitāte nāk par sliktu izaugsmē. Tā kā, lai jāatrod veidi, kā mazināt šo volatilitāti globālajā ekonomikā, tas ir ļoti svarīgi. Šie darbi ietvaros dažādās valstīs mēs izmantojam dažādas metodas, lai izvērtētu ietekmi uz nodarbinātību, ko stāsta tirsniecība. Mēs turpinam šos pētījumus. Cita starpā lielu finan... projektu ietvaros, ko finansē Eiropas komisija, tas saucās eh, tirsniecības ietekme uz nodarbinātību. Un mēs šeit piemēram dažādas instrumentus, lai tiešām izmērītu to, kāda ir ietekme uz, uz nodarbinātību tirsniecībai vairākās pilotu valstīs. Mēs sadarbojamies kopā ar Eiropas komisiju pie šī projekta lūk. Tālāk par politikas pasākumiem, ko tad mēs šeit konstatējam. Gan pirms krīzes, gan krīzes laikā bija dzirdami aicinājumi attiecībā uz saskaņotāku lēmumu pieņemšanu politikām lai nodrošinātu, ka tas, kas tiek lēmts attiecībā uz tiesniecību, uz finansējumu, uz nodarbinātību, lai šie lēmumi būtu saskaņot, lai tie nebūtu pretrunīgi politiski lēmumi. Nu, ko tad mēs mēģinām darīt šajā grāmatā, ko mēs mēģinām šeit izcelt? Nu, mēs skatāmies tiešām, vai vispār ir iespējams saskaņot krīzes laikā šos politiskos vēstījumus, ar ko mēs arī saskārāmies. Jo, ja mēs skatāmies kādu krīzes pasākumu tiesniecības jomā, nodarbinātības jomā, kas tad notiek? Mēs izanalizējām politikas lēmums, politiskos lēmums, kas tiek pieņemti starptautiskajā nodarbinātības organizācijā, ILO, tātad globālais darbietu pakts, kādas tu bija rekomendācijas, un kādas rekomendācijas nāca no citām organizācijām, jo sevišķi pasaules tirsniecības organizācijas. Un tad mēs mēģinām konstatēt, cik lielā mērā šie politiskie vēstījumi, šīs idejas ir saskaņotas vai varbūt uh, gluži otrādi. Nu, un ko tad konstatējam? krīzes laikā abas puses eh, starptautiskajā līmenī bija vienojušās, ka nebūtu, nebūtu vēlams, ja uzsāktos eh, protekcionismu pasākumu. Tad, tad eh, eskalētos protekcionisms, tas nenāk labi nes tirzniecībai, nes darbietām, un globālajā darbietas faktā ir brīdinājums pret protekcionismu, ko ir atbalsojušas arī citas starptautiskas organizācijas, piemēram, Pasaules tirzniecības organizācija. Krīzes laikā, jo sevišķi krīzes sākumā, bija liels bailes, ka finanšu krīze varētu ietekmēt tirsniecību, jo uh, eksportētājiem nebūs iespējas piekļūt eksporta kredītiem, un eksporta kredīti ārkārtīgi svarīgi, lai, lai varētu samaksāt par eksporta precēm sākumā. Nu, tādēļ eh, valdības aicināja sniegt palīdzību eksporta kredītiem, un G20 locekļi piešķir 250 miljardus tirsniecības finansēšanai. Viena interesanta, interesanta lieta, ko mēs atradām Ukrainā, bet arī citās valstīs, piemēram, Marokā, bija tas, ka arī tajās valstīs, kur valdība eh, piešķīra eksporta kredītus, Kompānijas bieži vien tos neizmantoja. Kāpēc? Nu, tādēļ, ka neviens nevēlējās pirkt viņu produktus. Tā kā eksports nebija iespējams vispār. Problēma nebija iekš tā, ka nebija finansējuma eksporta mm, transportam, sacīsim, vai pašu eksportēšanas realizācija. Problēma bija iekš pieprasījuma, nu, nevis iekš finansējuma. Nu, tā kā šāds politikas pasākums eh, daudzās, jo sevišķi attīstības eh, valstīs, nu, vienkārši nestrādā. Un nu, tālāk sektora politikas. Kāpēc nepieciešams pēc uzmanību tām? Nu, sektora politikas eh, ir vērstas uz konkrētām jomām vai konkrētām kompānijām. Nu, piemēram, metalurģijas industrija Ukrainā vai automobīļu industrija vai, nu, atsevišķu rūpniecības vai kādu citu sektoru, kas cieš eh, krīzes laikā. Un šīs sektora politikas, eh, sektorālās politikas, nu, PTO nu, īpaši nav sajūsmā par šīm lietām. Ir tātad līgums par subsīdijām un uh, pret uh, pasākumiem un šo subsīdijas uh, kompānijām ir aizliegts atbilstoši šim līgumam. Un arī subsīdijas konkrētiem sektoriem arī tiek uzskatāms par tādām, kuras, nu, sacīsim, var apelēt, izaicināt, sacīsim, ja tie kādi dalība valstīs šie pasākumi nepanāk, nu, tad var sākt aplācīs procedūru. Sektorālie politikas pasākumi izkropļo konkurenci un līdz ar to tiesniecības viedokļi nav vēlami, un to, tas ir uzsvērts G20 vēstījumos, G20 ziņojumos, ko, kas ir skatīts tātad uh, šajos pasākumos un tā. Pasaules nodarbinātības organizācijas globālais pakts savā ziņā nedaudz atbalsta, sektora atbalsts ir sevišķi, ja tiem ir liels darba spēka ieguldījums. Uh, Savā ziņā tas ir konflikts ar, ar Pasaules tirdzniecības organizāciju, bet interesanti, ka vienā no pēdējiem PTO un UMKTA ziņojumiem G20 tiek izcelts tas, ka atšķiras eh, sektora pasākums atbalsta kapitālu un tie, kas atbalsta darba spēku, un tiek dots eh, padoms, ka mm, demont, demontējot eh, cenu politiku, sektora pasākums atbalsta kapitāli būtu jādemontē vispirms, jo tie vairāk kropļo tirgu nekā tie pasākumi, kas vērst uz darba tirgus aizsardzību. Un pirmdien diskusijā mums bija, bija diskusija ar PTO un ar ECD, kur mēs skaidrojām, ka pēc ja no viņa viedokļa augoties šie pasākumi, kas ir vērsti uz darba vietām, pat arī sektorāli, ir noderīgāk krīzes situācijā nekā tie, kas ir vērsti uz, nu, piemēram, uz eh, citiem ieguldījumiem, uz kapitāla pusi mm, konkrētā sektorā. Nu, viens izņēmums, eh, protams, ir infrastruktūras sektors šajā diskusijā. Infrastruktūra, protams, eh, stimulu paketē saucās valstīs saņēmusi daudz uzmanības, diezgan daudz naudas ieguldīts infrastruktūras pasākumos, nu, tā arī tie sektori pasākumi, bet pētējo ietvaros tiem netiek uztvērti kā tāda, kas kropļo tirsniecību. Nu, pirmkārt, sakot, nav, tas nav tāds sektors, kur notiek liela tirsniecība, un arī, jo labāka infrastruktūra, Jūs jāmaksā transporta izmaksas, un līdz ar to tiesniecība tiek sakmēta. Tā kā infrastruktūras pasākumi tikai nāk par labu tiesniecībai. Tāpat ienāk par labu arī nodarbinātībai, infrastruktūras sektorā uh, tiek nodarbināti daudz cilvēki. Nu, un tad visbeidzot, citi pasākumi, tātad starp sektorālajie pasākumi, tie atšķiras no tīri sektorālajiem pasākumiem, proti, pasākumi, kas nav vērsti uz konkrētu sektoru vai konkrētu kompāniju, bet drīzāk. Uh, uz konkrētu iedzīvotā grupu, nu, piemēram, uz bezdarbniekiem, uz trūcīgajiem, uz jauniešiem vai gluži otrādi uz vecā gadagājuma cilvēkiem. Tagad tu nav runa uz kādu konkrētu ražošanas sektoru, bet, eh, bet eh, uz tād, tāds pāro, pāris sektoru skatījums, kas vērst uz konkrētiem iedzīvotājiem. Arī šie pasākumi netiek uzskat, uzskatīti atbilstoši pēc noteikumu par tādiem, kas kropļo tirzniecību. Viņi var risināt gan tiešās, gan netiešās um, sēkas, kuras rodas no tiesniecības izkropļiem. Ja ne, bezdarbnieks saņem pabalstu, tad parasti viņam neprasa, vai viņš ir zaudējis darba eksportu vai, vai piegādes sektorā. Un bezdarbnieks saņem savu pabalstu šā kā tā. Tā kā līdz to tiek risināts gan tiešās, gan netiešās sekas, un mūsuprāt tas ir ļoti vēlams um, iznākums. Gan pasaules uh, normatīvas organizācija, gan arī Pasaules banka, ir atzinusi, ka uh, starpsektoru politikas pasākumi, kā šie, ko es pieminēju, ļoti uh, vērtīgi spilmeni pret šādiem šokiem, jo sevišķi attiecībā jau pirms krīzes. Nu, piemēram, Veca familija programma Brazīlijā, kas nodrošina atbalstu trūcīgām ģimenēm, viņa strādāja kā automātisks buferis arī pirms krīzes. Pirms krīzes jau vairāk cilvēki no, nokļuva nabadzībā un atmēstīja naudiņu. Un līdz ar to valdība varēja viegli arī mainīt nedaudz šīs programmas raksturu, īpatnības un, un paplašināt piekļuvi šim fondam no arī citām ģimenēm, jo uh, institucionālais un likumdošanas satvers jau pastāv, ja viņš pastāv, nu tad tur pielāgojas vai tie vienkārši izstrādāt un izveidot šādu sistēmu krīzes laikā, protams, ir ļoti grūti, jo tas prasa laiku un, un ieguldījums. Tātad pārsektorālie, starpsektorālie politikas pasākumi, kurus vajadzāk par sociālās aizsardzības uh, politiskiem pasākumiem, nekropļot tirzniecību, tie ir efektīvi un krīzes laikā ir vēlami. Tas ir pierādīts gan uh, e, apliecināts gan šīs krīzes laikā, gan arī citu uh, krīžu laikā, tādās epizodēs, piemēram, kā Āzijas krīzē, kas notika pirms vairākiem gadiem. Rezumējot, ko tad konstatējam? Ietekmes nodarbināt tirsniecības šokiem, kas notiek pēdējās krīzes laikā, ir ļoti būtiski visās valstīs, kurās veicām pētījumu. Dažās valstīs pat ļoti ievērojami. Konstatējām, ka netiešā ietekme uz nodarbinātību tirsniecības satricinājumiem šokiem arī ir nu, liela, tie ir kļūst redzami ļoti ātri, un koncentrēties tikai uz tirsniecības pusi, uz tirsniecības palīdz asistents tirsniecībai. Nu, problēma jau vēl netiks atrisināta pat par sevi. Tāpat arī mēs pārliecināmies, ka sadalījums ir ietekmēts, bet kādā veidā tas atkarīgs no konkrētas valsts un no tā, ko valsts eh, eksportē. Tāpat arī tirgus volatilitāte, mm, šoks, ko mēs piedzīvojam, nu tam visam ir potenciāls atstāt ilgtermiņa ietekmi uz eh, nodarbinātību, jo samazinās investīciju apjomu šajos, šajos krīzes laikos. Tālāk par politikas pasākumiem. Nu, šajā līmenī mēs konstatējām, ka politiski pasākumi ir nepieciešami, ja mēs vēlamies uzlabot saskaņotus pasākumus dažādās politikas jomās, un tas ir tik augsta vērtēts no mūsu kolēģiem arī citās starptautiskās organizācijās. Un pastāv nu, te vēl vienprātība, ka cilvēkiem ir vajadzīga aizsardzība pret šokiem, ko mēs piedzīvojam pēdējā laikā, un kas eh, reizēm tieši individu līmenī izpaudās visspilgtāk. Mēs konstatējam, ka sociālās eh, aizsardzības sistēmas, sociālās nodrošinājuma sistēma, kā piemēram ienākuma pārbaudas sistēma vai bezdarbnieku sistēma, kas ir vērsta uz eh, mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, šie pasākumi ļoti efektīvi un tie nekropļot izniecību. Un līdz ar to no mūsu viedokļa raugoties, e, tie ir ļoti tādi, nu, lietā, tiešām ļoti koherenti saskaņot politikas instrumenti. Un, protams, šādi pasākumi nenākas pavēlti. Vairums politikas pasākumu, kas tiek pieņemti uh, krīzes laikā, pieprasa naudiņu, tāpēc, lai uzkrātu finanses, lai izveidotu stabilus, solidus budžetus izaugsmas laikā, nu tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tad skalpot krīzes laikā. Un nu, mums tā mēs pārliecināmies par to, cik uh, lielā mērā valsts budžetu negatīvi ietekmē krīze, un līdz ar to mēs rekomendējam, ka jau saulēcīgi jā, jāveido solīdi budžetu, un, bet, nu, protams, nu, um, mēs nedrīkstam uz, uz šādu rēķinu ziedot sociālās sistēmas, jo ienāks vēl kāda krīze, kas nav izslēgts, Bet atkal skar šo globālo sistēmu, līdz ar to globālās aizsardzības, globālās nodrošināšanas sistēma var būt ļoti efektīva un mehānisms, kas var būt ļoti draudzīgs globalizācijai un izvest mūs no krīzes. Paldies, paldies par uzmanību un labprāt atbildēšu jūs jautājumiem. Jā, paldies! Tiešām ļoti informatīvs ziņojums mums visiem. Nu, es atvainojos, ka vakars vēl vēls. Nu, un līdz ar to es atvainojos kolēģi vārdā, ka te varbūt mūsu video nav tik daudz cilvēku, kā mēs būtu gribējuši, bet katrā ziņā mēs nodrošināsim, ka visi mūsu kolēģi, kas ir interesēti, dabūs jūsu prezentācijas kopiju, kas nāks mums visiem par labu. Vairāki komentāri būs no kolēģa puses. Korporātis kungs sāks, lūdzu. Presidente, volevo complimentarmi con. Paldies. Es gribu apsveikt SDO ar šo lielo darbu, kas mums sniedz ne tikai argumentus, bet arī skaitļus, datus un konkrētus elementus, ko mēs varam apsvērt un ap pārdomāt, kas ir ļoti liederīgi, lai izskaustu tos mītus, kas ir parādījušos citos pētījumos jūs skaidri parādat, ka e, krīze skārus visas pasaules valstis. Mēs esam pieraduši domāt, ka lielākā krīze, kas parādījās e, e, kapitāliskā valstī, izplatās pasaulē, un iesaistīs uh, visus tos, kam ir sakars ar ASV, bet tā nav patiesība. Pat visvājākās valstis uh, arī tika ļoti smagas kartas. Mums ir situācija, kur ne tikai ir uh, globāla nabadzība un uh, tā kļūst arvien smagāka, bet tas skar visus. Jūs redzat, uh, no stāstījuma, ka ir eh, nevienlīdzības kas e, parādās vēl vairāk arī atvesļošanās fāzē. Mēs nezinām, kad tas notiks, kāda būs dimensija. Mums ir e, nepieciešama globāla pārvaldība, e, lai tiktu galā ar šīm atšķībām, ko krīze tikai padziļinājusi. Ir ļoti svarīgi par to domāt. Arī te eh, ekono, viedokļi par ekonomisko politiku, ko darīt. Pirmkārt, eh, nemeklēt hip protekcionismu hipotēzes. Mums ir nepieciešams regulēts tirgus, un šādā tirgu uh, Eh, dar, darbam ir jāatgūst eh, tā savu tradicionālā vērtība, proti sociālā vērtība, jo tas rada ienākumu un tas arī ļauj um, tiem, kas darbu veids, dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi un arī nodrošināt sociālā uh, drošības mehānismu, sociālā nodrošinātību, jo tie ir visvājākie uh, posmi, un te arī rodas konflikti, ja nav sociālās aizsardzības, ja cilvēki mēģina izmainīt šos mehānismus uh, un cīnās par to, panākt to, ko valsts viņiem nesniedz piemēram, izglītību, nodrošināt skolu bērniem, be, jeb normālu veselības aprūpi. Man arī ļoti interesē jūsu uh, viedoklis par šo situāciju, ir tīpaši par to tās attīstību un dinamiku. Vai būtu iespējams uh, at, atjaunot tirzniecību gan ar precēm, gan ar pakalpojumiem, kas, bu, kas nebūtu balstīts pašreizējo modeli, prota, proti izmaksām, kā cīnīties ar, ar bērnu darbu, kādā veidā nodrošināt kolektīvo pārstāvniecību, kādā veidā aizstāvēt cilvēku tiesības Es te domāju, vai nav pienācis laiks e, iz, izvirzīt šos jautājumus diskusijai par šo sociālo klauzulu, nevis tādu, kā mēs e, runājām pirms dažiem desmit, e, pirms kādiem 20 gadiem, bet uh, savstarpēji iespaidojošu, ietekmējošu modeli uh, lai mēs eh, eh, vienkārši nebūtu tā, ka um, bagātākās valsts varētu eksportēt savus val, eh, preces uz nabadzīgākām un neko nedodot pretī. Te ir jābūt dots pret dotu, un tikai tad mēs būsim, gūsim veiksmi. Paldies! Vai jūs varētu lūdzu izteikties arī īsāk, lūdzu arī uzdodot jautājumus, lūdzu? Paldies! Es uzskatu, ka šis ziņojums bija ļoti interesants un arī sociālo aizsardzību, kas jūsu mm, uzstāšanās pamatā parādot iespējas. Es te domāju, vai būs arī kaut kāds turpinājums šim pētījumiem, skatoties, kāds būtu ietekme un efekti, eh, kad ekonomika jau sāk atvesļoties Eh, dažādos sektoros. Man eh, arī ļoti pārsteidzoši, ka uh, dažādās valstīs jūs šis efekts bija lielāks un arī visnabadzīgākajos, un kādā veidā jūs sniegsiet viņiem atbalstu, mm, un, kādā, uh, uh, un kāds saskan ar tūkstošgadus attīstības mērķiem. Uh, Vai arī jūs uzskatāt, ka tas mm, arī ir saistīts ar to, kā Eiropas Savienībai vajadzētu piedāvāt atbalstu eh, nabadzīgākajām valstīm šajos ekonomiskās krīzes apstākļos, vai te būtu kāds izmaiņas šajā attīstībā? Te bija piemērs no Liberijas, šeit ilgtermiņa Mēģis ir viena lieta, jūs, eh, un ja ir nepareiz, nepareiz darījumi, tas atstāja sliktu iespēju uz vispārējā, manā pārējā jautājuma vēlāk. Paldies! Sekas kungs, lūdzu. Ļoti īsi gribētu pateikties eh, mūsu viešņai par paveikto darbu. Gribu darīt zinām, ka mēs gatavosim informatīvu iniciatīvas ziņojumu un deputā, sociālas deputātas kolēģis, kurš nav šobrīd eh, labprāt painformēt eh, jūs sīkāk par ārējo dimensiju un par to, kā mēs varētu, eh, kādu atbalstu mēs varētu uzteikt SDL un kā mēs varētu uh, vēl jau vairāk darīt zinām to, ka tas, ka ir noderīgs mums, ir noderīgs citiem, un paldies, eh, Mārjo kundze. Un es gribētu izmantot daļu no šī ziņojuma, it īpaši to sadaļu, ko jūs, eh, grib, eh, ko jūs attiecināt uz Liberiju. Tiešām tas būtu ļoti liederīgi. Un pēdējo kārt vārdu lūdzu pie Marenkungs. Es gribētu sveikt šī pētījuma autors trīs piezīmes. Pirmkārt, šis pētījums ir izaicinājums tām tiem pieņēmumiem, kas mums ir visu laiku pastāvēja par krīzi un par nodarbinātību. Bieži vien mēs dzirdam arī parlamentā, arī citur, ka ka at, attīstības valstis e, nav atbildīgas par krīzi, bet arī viņas tās dziļāk skar, bet tā patiesām, patiešām tas arī nav. Un šeit ir tiešām pierādījumi, ka e, visbagātākās valstis visvairāk cieta tīpaši nodarbinātības ziņām. Un šeit ir šie salīdzinājumi ar Āziju, Ameriku, Eiropu. Šeit šie dati to skaidri parāda. Otkārt, e, gribu pateikt, ka šis pētījums pierāda, kā vislabākā reakcija uz krīzes ietekmi nodarbinātībā e, un e, ir nav protekcionisms, tas nav mākslīga, kaut kāda administratīva eh, pasākumi, bet eh, sociālie mm, aizsardzības mehānismi, kas var eh, dot ienākumu tiem, kas cieš treškārt, tirdzniecības atvēršana, uh, arī nozīmē, e, ka parādās tirniecības e, krīze. E, un tieši no otras puses es uzskatu, ka vēsture var pierādīt to, kā bez eh, atmet, eh, ceļa atvēršanu tirzniecībā arī nav nekāda eh, svirzības uz priekšu, nav arī darba vieta. Es nezinu nevienu valsti, kas būtu varējusi sasniegt ilgspējīgu izaugsmi un darba vietu radīšanu bez tirzniecības. Šeit nevajadzētu būt nekādām, nekādai pretrunai. Nav nekādas attīstības bez tirniecības varētu būt tirdzniecība bez attīstības, bet, bet mums ir jāapvieno abi tā, lai veidotu stingras sviras uh, attīstībai, gan mums nepieciešama gan labklājība, gan darbietas. Ļoti īsi tagad es uh, pie, pievērsīšos konkrētiem jautājumiem. Lūdzu, uh, vārds ir uh, referendam. Diemžēl mums nav uh, uh, laika. Lies paldies par šiem visiem interesantiem jautājumiem. Mēģināšu īsi atbildēt. Es vēlos sākt ar pēdējo komentāru. Šis pētījums ir, ir uzrakstīts tādā veidā, ka parāda, ka tirzniecībai ir daudz iespēju. Tas nav pētījums pret tirzniecību. Arī šie, uh, mēs, kā, mēs vienkārši pētījām, kā iegūmi no tirzniecības var uh, tikai tikt nostiprināt un kādā veidā mēs varam iegūt sabiedrības atbalstu tirzniecībai. Tāds ir šī pētījuma gars. Mm, kā joks var, mm, eh, eh, joku var pastāstīt, ka 9 gadus eh, es strādājusi PTO un es, jā, es apsveicu uz grāmatu. Tajā pašā laikā, atgriežot pie citu jautājumu, par to, ka, ka, ka nabadzīgās valsts nav iespaidots, bet arī visbagātākas valstis faktiski ciet, ka divējādi gan finanšu ziņā, gan trizniecības ziņā, kas šajā pētījumā ir e, dati un skaitļi, e, kas ļoti labi at, e, parāda attīstību bagātākās valstis, bet Eh, attīstības valstīs mums trūkst statistikas, mēs bieži nezinām, kas notika šim cilvēkam. Mums ir informācija no intervijām, no diskusijām. Eh, mēs mēģinām, mēs zinām, ka cilvēki mēģina vienkārši izdzīvot, viņiem nav ienākuma, bet tas, tas tā nav, tās nav zinātniskas liecības, tāpēc ir ļoti grūti uh, pētīt, eh, kādā veidā SDO var palīdzēt eh, sniegt vairāk infor, informāciju, eh, sniegt, veidot iniciatīvas ne tikai par darba vietas skaitu, bet arī kvalitāti un arī par algām. Vai ir pienācis laiks strādāt daudz aktīvāk, tā lai uh, eh, tirniecība būtu daudz pozitīvāk attiecībā uz um, uh, eh, darbietām, vai ir pienācis laiks jaunai darba klauzulai. Uh, eh, šo, jau, šo jautājumu ir jāatbild politikas veidotājiem, ko SDO pašlaik dara. Uh, tā ir kļuvusi. Uh, Eh, eh, kļūsi klastera eh, locekle, kas strādā pie kapacitātes, kas ir saistīta ar tirzniecību, ka tas ir integrēts satvars, kurā tagad SDO atrodas, un te ir divi komponenti. Mēs mēģinām uh, mudināt valstis kļūt uh, konkurētspējīgām, tā lai vairāk pievērst uzmanības darba apstākļiem. Un mēs mēģinām mudināt uh, valstis pievērst vairāk uzmanības savu eksportu kvalitātei un, ar, lai, un maksāt labas, labas algas, lai var, darbinieki varētu paveikt labu darbu tas, tas kā panākt uh, normālus darba apstākļus. Jo mēs ļoti labi zinām, ka ar bražīgums pieaug, ja darba apstākļi ir labāki un kvalitāte arī pieaug. Vēl viens jautājums, pie kā mēs runājam, kā palīdzēt uh, valstīm pana, uh, sasniegt lielāku ekonomikas dažādību, uh, un eh, kā sniegt arī no sponsoru valstīm izmantošo palīdzību, tā lai eh, viņas nebūtu viegli ievainojams no ārējiem šokiem. Nu, te bija vēl daži jautājumi. Vēl viena joma, pie kā SDO strādā, ir kā nodrošināt sociālo eh, aizsardzību SDO ir eksperti šajā jautājumā, kā uzlabot eh, potenciālu šajā jomā, kā uzlabot sociālās aizsardzības sistēmu dažādās valstīs, jo tā ļoti ir atšķirīga visā pasaulē, dažādās valstīs, kā atbalstīt šīs iniciatīvas. Vēlos arī teikt, Eh, dot informāciju par vēl vienu projektu, eh, ko mēs mm, daram, eh, veicam kopā ar PTO. Tā ir grāmata par kādā veidā mm, padarīt globalizāciju sociāli ilgspējīgu un ar te visi jautājumi, kas to saistīta darbietu radīšanu. Uh, un eh, to atbalsta divas organizācijas pozitīvi, kādā veidā eh, tirsniecību eh, veidot tā, lai tā nest labumu visiem. Man ir divi eksemplāri līdz paņemti, un šī grāmata drīz jau būs pārdošanā. Un, uh, Eh, pašlaik eh, mums ir globālā piegādas eh, ķēde, un šī grāmata būs pārdošanā. Lesmu, paldies! Lielas paldies! Ne, es nešaubos, ka mm, mēs visi esam ļoti pateicīgi. Es esmu pelnījis aplausus. Un pēc tam droši vien kaut kur kulāros jums būs jautājumi, varbūt kā citādi jūs sazināsieties kolēģiem. Nu, ko jābeidz sēdē, esam nedaudz pārsnieguši laiku, priekšsētā laipni atvainojas tulkiem. Un vēlreiz paldies Jānsens koncei, paldies Marārkungam. Un līdz ar to sēde ir slēgta, tiekamies rīt no rīta deviņos un sāksim ar jaunas iespējas ekonomikas eh, darbvietu potenciāli um, izstrādi. Bet šovakar paldies un visu labu!